Okay, friends, we start this. Draugi, sāksim otro darba cēlienu šodien. With, uh, uh, discussing. Tagad mēs diskutēsim par situāciju aviācijas nozarē, par nodarbinātību un arī darba apstākļiem šajā nozarē. Esam patiešām ļoti priecīgi, ka pie mums ir ieradušies nozars pārstāv, nozarei strādājošie. Ar nepacietību gaidām šī, šīs interesantās diskusijas. Šis jautājums ir bijis aktuāls gan politiskajā darba kārtībā, gan ziņās, gan arotbiedrība darba kārtībā parasti parlamentā mēs runājam par sociālo dempingu. Un arī, diemžēl, aviācijas nozara šeit nav izņēmums. Mēs par to diskutējam šajā politikā, šajā komitejā, eh, transporta komitejā, protams, arī tas tiek pārunāts un arī politiskajās grupās. Jā, zālē ir visai maz kolēģi skaits, ir ceturtdienas pēcpusdiena, ir ļoti daudz balsošanas dažādās komitejās. Bet kolēģi var sākot debatēm birojos, te pie televizora ekrāniem sēžot vai arī pateicoties modernajām tehnoloģijām, es lūkšu jums katram uh, dažos ievadvārdos pastāstīt par situāciju un darba apstākļiem civilās aviācijas nozarē. Gan Eiropā, gan pasaulē. Pirmais Jahana kungs, Eiropas uh, aviolīniju asociācijas priekšsēdētājs un civilās aviācijas eh, sociālā dialoga komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu. Merci, madame euh, la présidente. Juste quelques. Paldies, priekšsēdētāji. Dažus slaidus, lai jūs uh, ievadītu šīs debatas. Es jums došu dažus pavisam konkrētus piemērus tam, vai ir godīgi konkurence, tad, ja avio kompānijas eh, deklarē savus eh, darbiniekus vienā valstī, bet viņi patiesībā strādā citā, līdz ar to viņi nemaksā sociālās iemaksas, kā tas pienāktos. Un eh, tās ir kompānijas, kas izmanto darbiniekus, kas ir deklarēti kā uh, pašnodarbinātie, ar tikai vienu nodarbināto, viņi ir ierobežoti arī laikā un viņiem ir pienākums rīkoties saskaņā ar kompānijas reglamentu. Mēs tomēr uzskatām, ka tie ir uh, algo darbinieki, nevis uh, neatkarīgi jeb uh, pašnodarbināti. Tas bija pirmais piemērs, kurus vēlējos uh, piedāvāt šajās debatēs. Otrs piemērs saistīts ar pirmo. Eiropas komisija lūdz mums sagatavot uh, pierādījums. Mums ir saraksti. Saraksts ir ārkārtīgi viegli sagatavot. Jūs varat paskatīties, ka tie ir uh, piloti, kas patiesībā strādā tikai vienam nodarbinātājiem. nodarbinātājiem. Tātad, pat ja es um, šeit nemet akmeni eh, tā dēvēto laukas, jeb lēto avio sabiedrību dārziņā, jo eh, tiek ievērot noteikumi, bet tomēr ir jāsaprot, ka lielākā daļa šo manis minēto darbinieku ir nodarbināti lētajās avio kompānijās. Tālāk eh, jautājums ir par kādu uzņēmumu, kas deklarē savus pilotus Bankokā Bet patiesībā šis pilots strādā sākot no Getvikas un apkalpo transatlantiskos reisus, izmantojot arī um, tāds kā starp uzņēmums, kas arī atrodas ārpus Eiropas. Vai mēs šajā gadījumā varam runāt par godīgu konkurenci? Trešais piemērs, kas ir ļoti aktuāls, ir uh, kompānija, uh, kas saņem valsts atbalstu. Šajā gadījumā arī Persijas jūras līča uzņēmumi. 42 uh, miljārdi no uh, valsts uh, atbalsta. EAG, kurā ir British Airways uh, un citas kompānijas, Qatar Airways ir uh, vairākuma uh, uh, akciju turētājs un nu, tāda sagadīšanās, ka šis uzņēmums ir izstājies no mūsu asociācijas. Bet es vēlējos vienkārši norādīt uz to, cik svarīga loma ir šiem minētajiem uzņēmumiem attiecībā uz situāciju Eiropā. No 98. līdz 2010. Eh, gadam eh, nodarbinātība pat ir samazinājusies par spīti tam, ka ir arvien aktīvāk sākuši darboties eh, zemo cenu avio kompānijas. Tātad darba vietas nav tikušas radītas, ir gluži otrādi. Darba vietas skaits ir samazinājies un eh, avio satiksme kļūst arvien intensīvāka. Šobrīd ir definīcija, un es zinu, ka sociālo lietu komiteja ļoti daudz ir palīdzējusi savulaik ar eh, šo te attiecīgo direktīvu. Mums šodien ir definīcija tam, kas ir strādājušais, ko nozīmē uh, darbs, job, ko nozīmē uh, strādājušais, ko nozīmē uh, alga un tā tālāk un tā tālāk projām. Mēs vēlētos, lai tik, tik, tas tik tiešām tiktu ievērots. Un noslēgumā vēlos teikt, ka Mums šķiet, ka ir daži reglamentējošie akti, kas būtu jāmaina, jo īpaši, kas attiecas uz atbalstu trešajām kompānijām, valsts atbalsts. AOC um, Air Operator Certificate un arī um, šie te, um, šīs regulas, kas definē homebase. Šobrīd, mūsuprāt, šī definīcija tiek ļaunprātīgi izmantota, un mūsuprāt, būtu jāraugās uz to, kā mēs varētu veikt nepieciešamās izmaiņas dokumentu tekstā. Nu, mēs nevēlamies eh, te neko sarežģīt, mēs vēlamies, lai viss būtu pavisam vienkārši, un mēs tik tiešām definētu eh, parasto darba vietu. Šobrīd ir arī jūrniecības sektors, kas saņem valsts atbalstu. Un lielākais vairums avio kompāniju uzskata, ka ir jāpārdomā viss nodokļu jautājums saistībā ar trešajām valstīm, jo Eiropas Savienībā izmaksas ir daudz lielākas nekā trešajās valstīs. Lielas paldies priekšsēdētāji! Thank you. Uh, uh, Paldies. Tagad došu vārdu Elizabetei Čikai, kas ir Eiropas uh, gaisa apkalpes uh, komitejas priekšsēdētāja. Lūdzu. Good afternoon, ladies and gentlemen. Tāms un kungi, sveicināti. Mani sauc Elizabeta Čika, es vadu Eiropas transporta strādājošo federāciju. Mēs pārstāvam eh, vairākus desmit tūkstošus apkāpes locekļu Eiropā. Mēs runāsim par eh, civilās aviācijas nozari un likumdošanu šajā jomā, cevišķi to, kas attiecas uz eh, gaisa lidmašīnas apkalpi mēs esam konstatējuši, ka bez sociāliem aspektiem nav nu iespējams pilnveidot vienoto tirgu. Gaisa transporta liberalizācija, protams, ir nesusi daudz ieguvumu pasažieriem. Viņi var ceļot biežāk, vienkāršāk, maksāt par biļeti zemāku cenu. Un, protams, tādēļ ir nepieciešams arī uzlabot likumdošanu un nozarē strādājušo darba apstākļus apkalpes locekļi un piloti ir tādi, kā ir mobilais darbspēks, viņiem šis fenomens ir ļoti aktuāls. Tas, protams, attiecas arī uz cilvēkiem, kas strādā lidostās. ETF norāda, kādas ir vājās vietas Eiropas likumdošanā. Ja mēs runājam par sociālo drošību, uh, Cilvē, uz cilvēkiem, kas strādā civilajā aviācijā, attiecas attiecīgās dalību valsts likumdošana, kurā viņi ir nodarbināti. Un, ja viņiem tur ir uh, mītne vai uzņēmuma mītne, tad viņi ir pakrauti šīs valsts likumdošanai. Un, uh, ja mēs runājam par ārpakalpojumu un uh, pagaidu līgumiem, uh, ārpakalpojumi bieži vien tiek izmantot un cilvēki tiek pieņemti darbā tikai uz konkrētu laiku, tādā veidā uzlabojot elastību, bet, protams, cilvēkiem, eh, kas strādā nozarē, tas nenozīmē tik lielu stabilitāti. Un bieži vien tiek arī um, apiet likumdošana, neievērojot SDO normas un tas nozīmē, ka nākotnē apkalps, par apkalps locekļiem varētu pieņemt arī tādus cilvēkus, kas nav ES uh, dalību valstu pilsoņi, un uh, uh, šiem cilvēkiem tad var piedāvāt mazāku, zemāku sociālās aizsardzības līmeni. Un avio biedrības var pieņemt darbā cilvēkus no citām dalību valstīm, pat nepārbaudot eh, viņu biogrāfiju pietiekami labi. Operatori vēlas, eh, lai cilvēki eh, zemo cenu aviolīnijās būtu mazāk kvalificēti un viņiem varētu maksāt zemāku algu, bet šiem ne Eiropas strādniekiem ir jāpiedāvā pilnīgi vienāds identiskas darba kondīcijas. tādā veidā nevarētu izmantot uh, šos cilvēkus ārpus Eiropas Savienības dalību valstīm kā sociāla dēmpinga instrumentus. Jāsaka, ka direktīva nav uh, aktualizēta kopš 2000. gada, un mēs vēlamies aktualizēt to, lai labāk varētu aizsargāt uh, cilvēkus, apkalpes locekļus, jo, protams, ja viņi būs noguruši, tas uh, nelabvēlīgi ietekmēs drošību gaisa kuģī. Jāsaka, ka šāda praksa noved pie zemākām algām, zemākiem sociālajiem, sociālajām iemaksām, un cilvēki arī ir bieži vien sliktāk atmaksāti, un lieki teikt, ka tas nelabvēlīgi ietekmē drošību lidmašīnā un apkalpes locekļiem bieži vien arī nav pašiem pietiekami liela alga, lai veikt visas nepieciešamās sociālas iemaksas. Ir jābūt sociālajai apdrošināšanai arī attiecībā uz cilvēkiem, kas pieņem darbā uz pagaidu līgumiem, un ir jāmodernizē likumdošana, lai arī cilvēki, kas ir pašnodarbināti, varētu paļauties uz Eiropas jurisdikciju. Ja runājam par sociālo dialogu, ETF, mēs vēlamies uh, uzlabot situāciju, mēs vēlamies cilvēks informēt par sociālo dialogu un uh, um, attīstīt pietiekam labas spēles noteikums. Un ja mēs. Uh, mēs vēlamies, lai būtu pietiekami daudz datu arī apkopot šajā jomā un Eiropas uh, observatorijas izveidi, kas nodarbotos šī lieta izskatīšana, būtu patiešām veiksmīgs pasākums. Paldies! you. Uh... Paldies. Tagad Džons Horn, kas ir Eiropas pilotu asociācijas viceprezidents. Uh, thank you. Good morning. Paldies. Well, good afternoon, sorry, Chair. Members. Sveicināti, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Paldies, ka es varēju šodien pie jums ierasties. Mani sauc Džons Horns, esmu Eiropas pilotu asociācijas vicepriekšsēdētājs, pats esmu arī pilots. Gribēju nedaudz pastāstīt par um, atipiskām darba vietām un par konferenci, ko ir paredzēts um, īstenot nedaudz vēlāk. Es domāju, ka daži no šiem atklājumiem būs ļoti svarīgi un pierādīs, kādēļ uh, šie jautājumi ir tik svarīgi un kādēļ tie eh, sevišķi smagu spied, nospiedumu atstāja tieši uz aviācijas nozari. Jāsaka, ka piloti jau vairākus gadus ir uh, bijuši noraizējušies, bet bieži vien uh, viņiem aizver muti, sakot, ka tie ir tādi anegdotiski pierādījumi, ka nav pietiekami daudz datu un ka neviens nav interesēts kaut ko mainīt. Ģentas universitāte ir sagatavojusi ziņojumu ar ļoti svarīgām atziņām un situācija tas ir mainījies. Mainīs mums tādēļ ir jāsaka kaut kas darīt. Tagad par galveniem jautājumiem. Vai mēs varam uzticēties pētiem rezultātiem? Jā, jo 10% no visiem Eiropas Savienības pilotiem ir piedalījušies šajā aptaujā, un līdz ar to varam secināt, ka pētījuma rezultāti ir ļoti pārliecinoši, un um, ziņojums ļoti labi ilustrē valdošo situāciju pierāda. Tur ir teikts, ka viens no sešiem pilotiem ir eh, stājies darbā eh, balstoties uz atipisku kontraktu, un tas eh, attiec uz apmēram 10 tūkstošiem pilotu Eiropas Savienībā. Un lai gan mēs te runājam par vienu no sešiem visā mm, Eiropā nodarbinātajiem, uh, 40% no jauniem pilotiem, kam nav vairāk par 30 gadiem, nav eh, stājušies darbā tiešā veidā, un puse no zemo cenu aviolīniju pilotiem nav arī, viņiem nav tāda tiešā veida darba līguma, un 4 no 5, tā teikt, pašnodarbinātajiem pilotiem eh, strādā tieši šajās lētajās aviolīnijās. Un pētījums arī pierāda, ka pusei no tā teikt pašnodarbinātajiem pilotiem vispār nav iespējams uh, pieņemt uh, drošības lēmumus. Šeit jūs varat redzēt kādu kolēģi, un viņš dara to pašu, ko daru es pirms katra lidojuma. Tā tad ir e, jāpaskatās, e, jāapskatās lidmašīna, jākonstatē ievēroja e, iespējami bojājumi, piemēram, turbīnā vai motorā, un ja ir kādas problēmas, tad mēs varam vai nu izmantot citu lidmašīnu, vai arī atcelt lidojumu. Bet, nu, šis lēmums nevienmēr ir tik vienkāršs un jāsaka, ka ne pa, pa, pasažieri, ne līdzsabiedrība nevēlas, lai ceļojums tiktu atcelts, un līdz ar to uz mums gulstas šī lēmuma smagums, un tā ir mana atbildība. Nu, uz kādu brīdi iedomāsimies citu profesiju, piemēram, tiesnesi. Ko jūs um, domājat, ja, piemēram, par ātrumu pārsniegšanu jūs būtu tiesā, vai jums uh, būtu patiešām patīkam apzināties, ka tiesnesis saņems algu tikai tagadā gadījumā, ja viņš jūs uh, notiesās, un, piemēram, ja ķirurgam maksās algu tikai tad, ja viņš kādu operēs, nu, vai iedomājieties kaut vai deputātu. Uh, kas sama, saņems algu tikai tad, ja viņš balsos saskaņā ar savas politiskās partijas instrukcijām. Nu, un padomājiet, ja cilvēkam nav normāla darba kontrakta un viņam tagad ir jāizdomā, vai līdmašīna drīkst lidot vai nē, līdz ar to viņš saņems algu tikai tad, ja līdmašīna patiešām pacelsies no zemes. Un jāsaka, ka bieži vien arī pašiem uh, pilotiem ir jāmaksā par tiesībām lidot. Un tā tad, nu, jādomā, ko darīt un kas notiek, ja šie cilvēki ir saslimuši, un eh, bieži vien uh, viņiem arī nav nekādu slimības apdrošināšanu. Tātad šie atipiskie darba kontrakti patiešām rada lielas eh, problēmas pilotiem un arī pārējiem apkāpes locekļiem. Līdz ar to šādas problēmas ir jārisina un jāsaka, ka ja cilvēkiem ir šie nulles stundu līgumi, tas situācija ietekmē ļoti nelabvēlīgi, un bieži vien ir arī uh, cilvēki no tālajiem austrumiem, kam ir jāapkalpo Eiropā lidojumi, un viņi īstenībā uh, strādā par vienu ceturdaļu no reālās algas. Bet kā tad tas uzlabos mūsu drošības kultūru? Esam redzējusi, ka trīs reizes, uh, trīs reizes mazāk uh, norisinās dažādas atskaites par drošības parametru ievērošanu tādēļ, ka ir šādi šaubīgi kont kontrakti, šaubīgi līgumi un arī atipiskie līgumi ļauj bieži vien uzņēmumiem, diemžēl, arī izvairīties no nodokļu maksāšanas, lai varētu negodīgi konkurēt ar citiem spēlētiem tirgū. Mēs ceram, ka visi tagad saprata, kādi ir šie atipiskie līgumi un kādas problēmas tie rada. Protams, tas rada drošības problēmas, sociālās problēmas. Kā to visu atrisināt? Mēs piedāvājam četras koncepcijas. Tā tad vajadzētu atteikties no šīm pay to fly un nulles stundu schēmām, jo tas patiešām ir ļoti negatīvs, nepatīkams stimuls. Mums ir e, jādomā arī par pietiekami labu apmācību šajā sektorā, ir arī šīs mājas bāzes princips jāstiprina, lai, piemēram, darba inspektori varētu veikt inspekcijas, un uh, arī pētījumi tika veikti par šādu inspekciju skaitu, un īstenībā pēdējo gadu laikā bija ļoti maz šādu inspekciju, vai gandrīz nevienas, un viss uh, notika aiz tāda domu aizsaga. Mums ir jāpiedāvā uh, apkalps locekļiem tāda kā māja, mājas Eh, mītne Eiropas Savienības teritorijā un nedrīkst būt tāds šaubīgs pašnodarbinātā stratus un arī tādu netiešu nodarbinātību vajadzētu novērst. Vajadzētu runāt par tiešiem līgumiem, ja vien te nav kādi kritēriji, kas kavētu šādu līgumu parakstīt. Un arī jāsaka, ka ka avio uh, līnijām ir jādarbojas uh, saskaņā ar dalību valsts principiem un ir jābūt arī jāpārskata uh, arī vīzu noteikumu apkāpes locekļiem. Paldies! Thank you. Uh, Liels paldies, un tagad vārds um, profesoram Tērnbalam. Jūs viesojāties pie mums pirms neilga laika. Esat uh, cilvēku resursu pārvaldības profesors Kārļevas biznesa skolā. Vārds jums, lūdzu. Jā, paldies. Sociālais dempings rodas no tā, ka mums ir vienotais tirgus precēm un pakalpojumiem, bet 28 uh, dažādi sociālajā un nodarbinātības standarta Eiropas Savienībā. Šajā kartē jūs redzat, uh, kur darbojas zemā cena avio kompānijas Eiropā. Jūs redzat, zilā krāsā ir tās eh, dalībās, kurās eh, šis tirgus ir lielāks par 50%. Ir tirgi, kuros pilnībā dominē šie, šīs lētās avio kompānijas, un ir, uzņēma, ir vietas, kur šie uzņēmumi vēlas izvērst savu um, darbību. Es vēlētos īpašu uzmanību pievērst īrijai, kur šīs uz, kompānijas ir izplatījušās visvairāk. Ryanair um, kā Ryanair uh, vadītājs pats ir teicis, uh, Ryanair pārklāja visu Eiropu gluži kā slimība. Ryanair turpina palielināt uh, savu izaugsmi un tirgus daļu, un šī uh, kompānija meklē jaunus uh, ceļus, lai uh, uzsākt savu darbību Eiropā, tad katru gadu tiek, atvēr, katru gadu tiek atvērtas uh, jauni reisi. Uh, Tātad šī kompānija darbojas tikai tur, kur tā uh, var uh, gūt peļņu, un jebkurš maršruts, kas nav pietiekami uh, izdevīgs, teiksim, ziemas periodā, tiek pārtraukts un atsākts pēc tam vēlāk. Ja jūs paraugaties uz Rainēra izaugsmes tendencēm, tad jūs redzat, ka ik gadus šis uzņēmums palielina savu darbību. Un jūs redzat, ka te ir arvien lielāks svārstības, ka uzņēmums tiek galā ar šādu tendenci. To izdodas panākt, izmantojot nodarbinātības sistēmas, kas ļauj nodarbināt cilvēkus ar īstermiņu līgumiem. Ryanair nodarbinātības modelis pārēdz nodarbināt pilotus caur uh, aģentūru, kas darbojas apvienotajā karalistē. Viņi ir pakļauti citai uh, grāmatvedībai, viņi it kā izveido uh, mazus uzņēmumus, un šie mazie uzņēmumi piedāvā tieši savus pakāpojumus Ryanair. Nav juridiskas definīcijas pašnodarbinātiem īrijā, ir tikai darbības kodeks, kas ļauj saprast, kāda veida priekšnoteikuma attiecas uz pašnodarbinātu personu. Piemēram, tiek uzskatīts, ka tas ir kāds, kas pārvalda pats savu biznesu, kas var piedāvāt uh, dažādas cenas par pakāpojumiem, kur sniedz uh, Tātad nav šāds te juridisks definīcijas pašnodarbinātajiem īrijā, tikai darbības kodeks, kas norāda uz to, kādi priekšnoteikumi attiecas uz pašnodarbinātu personu. Ja mēs paraugamies uz kādu no uh, Ryanair bāzēm, piemēram, Spānijā, šeit ir mūsu jaunais pilots, viņš varētu būt Spānis, viņš varētu būt uh, Igaunis vai jebkuras citas Eiropas Savienības dalībās pārstāvis. Viņa bāze ir Spānijā, bet viņš uh, strādā uh, ar īrijas kontraktu, kas ir noslēgts caur aģentūru, kas darbojas apvienotajā karalistē. Viņš varbūt lido uz kādu no valstīm, kur Ryanair cenšas paplašināties, piemēram, Bulgāriju. Viņš varbūt darbojas ar pašnodarbinātā līgumu, kurā ir teikts, ka viņš var piedāvāt pakāpojums dažādiem uzņēmumiem, viņš var piedāvāt tātad attiecīgi pakāpojums Ja mēs paraugamies uz uh, līgumu, darba līgumu, tad uh, ir redzams, ka šis uh, pilots strādā tieši Ryanair. Vienīgais materiāls, ko viņš piedāvā, ir uniforma un uh, viņa identitātes karte, un Ryanair izlem, kur un kad šis pilots strādās. Tas ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir viltus pašnodarbinātā līgums. Nu, tad netiek izpildīti kritēriji pašnodarbinātā līgumam. Līgumā varbūt būs teikts, ka tas ir līgums par pakalpojumu sniegšanu. Varbūt te būs teikts, ka uh, tad, kad pilots nevar piegādāt pats šos pakalpojumus, tad viņam ir jāpiedāvā kāds, kas aizstāja viņu. Un tas tikai nozīmē, ka tas ir slēpts eh, nodarbinātīs līgums. Vai pilots varētu piedāvāt šādu aizstājēju? Nu, piemēram, viņš nevar piedāvāt savus pakalpojumus noteiktā dienā, viņš ir saslims, pašnodarbināta persona varētu piedāvāt šādu aizstājēju. Lielākā daļa uh, Ryanair pilotu varētu tikai ieteikt kādu, kas ir kvalificēts, lai lidot ar noteiktas modeļu lidmašīnu, kuru uh, Ryanair izmanto, un, protams, attiecīgi šim pilotam būtu jāierodas noteiktajā laikā. Un jāsaka, ka realitāte ir tāda, ka būtu ārkārtīgi grūti pilotam piedāvāt šādu aizstājēju, lai neteikt neiespējami. Tātad pamat definīcijas, pamat kriterija, kas attiecas uz pašnodarbinātu personu, nevar uh, tikt izpildīt šai, šādu līgumu gadījumā. Kas notiek tad, kad Ryanair eh, nodibinās šādās valstīs, kur ir citādi sociālie, eh, sociālās prasības? Piemēram, mēs visi pazīstam Dānijas flex security, ļoti augsts sociālais standārti, un tas ir balstīts uz fleksibilitāti, uz um, eh, efektīvu um, nodarbinātības tirgu un augstu līmeni sociālo aizsardzību bet tas attiec tikai uz koplīgumiem, ko noslēguši sociālie partneri, un nav šādas te aizsardzības nodarbinātības likumdošanā. Tad, kad Ryanair izveido bāzes Dānijā un vēlas uh, darboties, uh, neizpildošos uh, koplēmumu, jo barotbiedrība prasības. Tad šo zemnieks nekas neaizsargā. Šāda veida modelis, kur izmanto Ryanair, rada milzīgas problēmas daudzās dalībvalstīs Eiropas Savienībā. Es domāju, ka nodarbinātības un sociālo lietu komitejai ir jādomā par to, vai šāda te uh, noteikuma izvēlēšanās pēc savas patiks ir uh, ilgspējīgs modelis vai tas ir droši. Mēs jau dzirdējām arī eh, no uh, um, kokpita asociācijas uh, pārstāvjiem, ko viņi par to domā. Ja mēs vēlamies regulēt, tad ir jāregulē Eiropas līmenī, jo tas būtu saskaņā ar Eiropas uh, konkurētspējīgu sociālo tirgus ekonomiku. Mums ir jādomā, vai ir nepieciešams uh, noteiktam sektoram specifiskas, uh, specifiski noteikumi, un mums ir jāpārdomā arī, kā uh, sociālai standarti tiek īstenoti noteiktās valstīs. Jo, ja jūs nodarbināt kādu ar īrijas eh, līgumu kā pašnodarbinoto, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tas nav saskaņā ar jūsu nacionālo kodeksu. Mums ir nepieciešama labāka likumdošana nacionālā līmenī. Es domāju, ka visi šie um, aspekti ir jāapsver Eiropas kontekstā, lai nebūtu šāds te eh, labāku noteikumu izvēlēšanās un sociālais dempings. Paldies! Thank you. Uh, paldies, un Tagad vārds Dirkam Gilīs, kas ir starptautiskā pētniecības institūta koordinators un strādā pie sociālās krāpšanas jautājumiem. Un Līns Valke, arī šī institūta pārstāvs. Liels paldies! Es vēlos pavisam īsā laikā iepazīstināt jūs ar uh, ziņojumu, ko esam sagatavojuši. Pirmais. Mēs veicām pilotu pētījumu par netipiskas nodarbinātības formām eh, civilās aviācijas sektorā, apkopojot datus, kas līdz šim nebija pieejami. Pētījums sastāv no vispirms eh, salīdzinošiem pētījumiem, kas tika veikti 11 valstīs, un mēs atlasējām datus, apkopojot tos aptaujā, ko jūs pieminējat. Runa bija par 600 6633 respondentiem dažādu, tauti, eh, dažādu valstu pilsoņiem, kas strādā civilās aviācijas jomā, galvenokārt attiecībā uz tīkla avio kompānijām. Džons jau pieminēja, ka mūsu pētījumā galvenā galvenai daļai bija tipisks darba attiecības, tātad 79 tieši nodarbināti, tikai 16% eh, bija netipisks līgums un eh, tiešām rodas jautājums, vai tas rada problēmas. Un atbildi ir jā. Tie, kas ir nodarbināti ar šiem netipiskajiem līgumiem, uh, varbūt ir specifiskos sektoros strādājušie un uh, noteikts un pārstāv noteiktu vecumu grupu. Tātad tie, kas ir jaunāki un ar mazāku pieredzi, visticamākais uh, ir noslēguši šādu netipisku līgumu. Ko tas nozīmē netipisks līgums? Netipisks līgums nozīmē, ka kompānija nodarbina dažādus apkalpes locekļus, kas ir visi uh, bāzēti vienā no uh, valstīm, tātad valstī, kurā ir nodibinājusies šie kompānija. Bet, ja tiek iesaistīts starpnieks, situācija kļūst vēl sarežģītāk, un jo īpaši tad, ja starpnieks uh, sadalās, uh, teiksim, uh, īpašā darbinieku meklēšanas aģentūrā un vēl kādā aģentūrā, Un viena no sarežģītākajām situācijām ir tad, kad vairāki apakšu uzņēmumi tiek izveidot dažādās valstīs, ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citu vietu pasaulē. Mēs secinājām, ka ir segregācija nodarbinātības tirgū. Kā jau es teicu, jaunāka pilota ar mazāku pieredzi, visticamākais ir noslēguši šādu netipisku līgumu. Tāpat arī mēs secinājām, ka ir mēģinājums samazināt uh, izmaksas un darīt to ārpus Eiropas Savienības. Um, Apkalps loceklis, kas izmaksā Eiropas Savienībā 100 eiro, tā izemē izmaksā 65 un Ķīnā 35 un iespējams atrast vēl arī lētākus, uh, ja ejam tālāk. Kā jau es teicu iepriekš, um, pilots eh, karjeras sākumā, kuram ir milzīgi parādi, tāpēc, ka ļoti dārgi ir izmaksājušas uh, viņa mācības. Varbūt 80 līdz 100 tūkstoši eiro apmērā parāds. Visticamākais, ka viņi nenodarbinās šādu lielu avio kompāniju, bet drīzāk eh, lēto cenu avio kompāniju. bet netipisks nenozīmē viltus. Netipisks varbūt arī kā atbildi uz uh, vajadzību pēc fleksibilitātes un varbūt tas ir no uh, darba devēja puses, bet varbūt arī no darba ņēmēja puses ir šāda prasība. Galvenā problēma ir sociālā un fiskālā uh, tāda kā mahinācija, uzbūve, kas nozīmē, ka um, aviokompānija cenšas izmantot noteikums, lai optimālāk um, optimizētu nodokļu maksāšanu un tā tālāk, tā joprojām. Tas nozīmē, ka uh, nodarbinātais nav nodarbināts uz stabiliem noteikumiem, un tas nozīmē arī negodīgu konkurenci. Jautājums ir Vai vispār iespējams pašnodarbināts pilots? Šis jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts, par to daudz diskutēts, daudz viedokļu pausti, bet jau atkal jāsaka galvenokārt eh, pašnodarbinātam pilotam viņu vajadzētu nošķirt no viltus eh, pašnodarbināta. Vērsties pret viltus pašnodarbinātiem ir ārkārtīgi grūti, jo pašnodarbinātība joprojām ir dalībās kompetencē. Mums tāpat ir jāceras, ka uh, likumīga uh, apakšlīguma slēgšana ir kas cits nekā, uh, teiksim, viltus apakškontrakti, apakšlīgumi. Tātad ļoti bieži ir eh, grūti nošķirt starp šādiem likumīgiem apakšlīgumiem un viltus apakšlīgumiem. Ko nozīmē šis viltus apakšnodarbinātājs? Ko nozīmē viltus nodarbinātājs? Neaizmirsīsim, ka mēs piedzīvojam eh, arvien biežāk tādas situācijas, kur ir viltus nodarbinātība. Piemēram, eh, apkāps locekļi no trešām valstīm tiek nodarbināti, lai gan viņiem ir ļoti maz sociālās aizsardzības Viņi nav Eiropas Savienības eh, likumdošanas eh, aptvērumā un tā tālāk tā joprojām. Viens no svarīgākajiem argumentiem ir tas, ka netipiska nodarbinātība rada augstāku atkarības risku no klienta. Tātad tas var ietekmēt eh, pilota vai apkāpes locekļa um, lēmumu pieņemšanas procesu. Ja paraugamies uz ziņojumu, mēs eh, to lieliski varam redzēt, te ir visi attiecīgie skaitļi. Jautājumi. Kas būtu jādara? Lai novērstu šādu labākās likumdošanas izvēlēšanos. Vai civilās aviācijas eh, nozarē joprojām ir godīgi spēles noteikumi visiem? Paturēsim prātā, ka nav runa tikai un vienīgi par uh, Eiropas mēroga vienādiem spēles noteikumiem. Ir jārunā par pasaules mēroga vienādiem spēles noteikumiem. Viens no risinājumiem ir paraudzīties uz jaunu uh, savienošanas faktoru, kas nav vienkārši, jo ir dažādas uh, likumdošanas jomas un dažādi noteikumi, kas ir spēkā. Tālāk es vēlētos uzsvērt, ka netipiski nodarbinātam apkalpes loceklim ir lielāks risks eh, lielāku prioritāti, par lielāku prioritāti izvirzīt ekonomiskos aspektus un nevis drošības aspektus, un līdz ar to drošība netiek ievērota. Nākamais mums ir uzraudzības un īstenošanas pasākumi. Ir nepieciešama multidisciplināra eh, pārobežu sadarbība un informācijas apmaiņa starp eh, kompetentajām iestādēm un inspekcijām. Vairākas eh, kompetentās iestādes un inspekcijas eh, apgalvos, ka te nekādu eh, problēmu nav, bet es esmu pārliecināta, ka problēmas pastāv. Vēl viens aspekts, ko nevajadzētu piemirst, ir pārvaldes kultūra, jeb ja menedžmenta kultūra. Dažas no šīm uh, kultūrām ir nesavietojams. Un viens no skaidriem secinājumiem ir tāds, ka regulatīvais ietvars nav uh, piemērots mūsdienu biznesa modeļiem un praksē. Kādi tad ir risinājumi? Mēs esam formulējuši vairākus ieteikumus. Viens no tiem būtu jānostiprina uh, regulē, regulējums uh, pilota apmācības skolā un būtu jāsaka par pienākumu obligāta apmācība. Tālāk ir jāraugās uz šo vienoto Uh, savienojošo faktoru ir šis te um, mājas bāzes noteikums, un ar mājas bāzes noteikumu mēs esam centušies novērst dažas pagātnes problēmas, bet ir problēmas, kas ir saistītas ar mājas bāzes uh, noteikumu, tas ir izklāstīts ziņojumā, un uz to ir jāparaugās. Tālāk integrēta multidisciplināra pieeja ir absolūti nepieciešama, un ne tikai tad, kad mēs pārskatām juridisko ietvaru, bet arī tad, kad mēs strādājam kopā un īstenojam, ja ieviešam šo uh, juridisko ietvaru. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka tā ir kopīga cīņa, kurā ir jāiesaistās uh, visiem spēlētājiem. Viens no uh, komentāriem, kas mums būtu, visām iesaistītajām pusēm ir jāierīkojas kopā un uh, centīsimies neatkārtot kļūdas, kas pieļautas jūrniecības sektorā. To mēs vismaz šobrīd redzam. Paldies! E, tas e, e, mēs Valke un... Valks kundze vēlties ko piebilst? Thank you. Uh, there are two coordinators. Nē, Ir divi koordinātori. Un tagad jums ir iespēja izteikties. Jā, jums būtu kādi jautājumi vai kas papildināms. Steinbruks kundze. Jā, vielen dank. Paldies. Äh, Paldies. Paldies par šo svarīgo informāciju. Tie bija ļoti būtiski fakti. Mēs runājam par tādu cīnīšanos par zemākajām cenām globālajā konkurencē. Mums ir nekavējoties vajadzīga Eiropas likumdošana. Jāievēro arī SDO normas. Es tam pilnībā piekrītu. Mums jādomā arī par patērētāju interesēm. Vai jums šķiet? Die Verbraucher äh, nur Vai jums šķiet, ka patērētājs skatās tikai uz uh, biļetes cenu, vai jūs gribat, eh, lai viņi, piemēram, klauvētu pie pilota kabīnes durvīm un jautātu, kas tad tur notiek, ja, piemēram, 120 tūkstošus eiro maksā um, izglītošanās apmācības un tad ir šis pay to fly princips, un tad kā pilotam ir jāmaksā vēl dārgāk, lai viņš varētu lidot ar īpašu modeļu lidmašīnām un varētu sākt strādāt kā pašnodarbinātais, nu ar milzīgu parādu kalnu pār par 200 tūkstošiem eiro. Un ja kāds, piemēram, saslims, nu, uh, tas ir ļoti smagi, ja šis cilvēks ir pašnodarbināts, uh, viņš tā tad paliek bez jebkādiem līdzekļiem. Vai jums ir kāda pieredze kas ir noticis šajā sektorā pēdējā laikā. Mēs aizvien vairāk runājam par globālo konkurētspēju starp Eiropas Savienībā lidojošām uh, aviolīnijām. Vai jūs esat informēti par šādām SDO darba normu pārkāpšanām? Vai to gadījums ir pieaudzis, jo ir jau arī Eiropas aviolīnijas, kas jau tagad uh, ir uh, citu avio sabiedrību paspārnē, kas uh, strādā arī ārpus Eiropas Savienības pavisam uh, citos apstākļos. Jā, jūs mums uh, piešķīrāt daudz mājas darbu, uh, Un eh, vienā attēlā mēs redzējām, ka Ryanair gadā rada kādas 200 eh, jaunas maršrutus, bet 150 atkal atceļ. Kā tas ietekmē situāciju darba tirgu, domājot arī par šiem sekundārajām lidostām? Mums ir jādomā ne tikai par uh, apkāpes locekļiem, mums jādomā arī par darba ņēmējiem, kas strādā lidostās un citur, un viņi arī var izjust zināmu spiedienu. Un arī šīs Eh, starpnieku vidutāju firmas, kas cilvēku pieņem darbā un par, ar kuriem tiek sliegt līgumi. Kā tas ietekmē situāciju un vai tas nevarētu arī nelabvēlīgi ietekmēt eh, patērētājiem sniegtos pakalpojumus? Es ceru, ka komisija ņems vērā eh, šos mājas darbus. Mēs kā deputāti esam ļoti informēti, ir arī ārkārtīgi daudz uh, jautājumi, kas izskanējuši komisijai, un diemžēl nevienmēr mēs saņemam tās labākās atbildes, izsmeļošākās atbildes uz mūsu jautājumiem. Bet, nu, es, protams, saprotu, ka kolēģiem arī vēl būs jautājumi. Paldies! Yes, tas Rina Ronjakāri wants for the GUE group. Paldies. No GUE grupas lūdzu. Uh, nu, e, utrolig spennende. Paldies. Lielas paldies par eh, ļoti eh, interesantu informāciju un diezgan eh, baisu prezentāciju. Mēs kā deputāti ļoti daudz izmantojam lidmašīnas. Tādējādi, jā, nu, mūsu interesi nav tikai teorētiska, mēs visi izmantojam aviolīnijas. Es esmu no Dānijas. Jūs minējāt Dānijas modeli. Mums ir šīs darba tirgus modelis, kur arotbiedrības biedrības arī piedalās sarunās par līgumiem, un tā arī cilvēki iegūst savas eh, tiesības, darbinieki iegūst savas tiesības. Tagad ir arī mums cīņa Dānijā ar Aienēru, jo viņi uzskata, ka viņi var izmantot Eiropas vienotā tirgus eh, aizbildinājumu, lai eh, arotbiedrības tiktu ignorētas un lai arotbiedrības neiestātos par tiesībām, bet kā mēs varētu saglabāt savu modeli. Uh, kur patiesībā arotbiedrības ir tās, kas piedalās sarunās par līgumu noslēgšanu, un tāpat laikā ir situācijas, kur uh, kompānijas izmanto faktu, ka ir citas valsts, kur šī aizsardzība ir mazāka. Jautājums, kā mēs varam saglabāt savu modeli bez pārlieku lielas papildus likumdošanas? Es saprotu, ka jūs vēlaties likumdošanu, vēlaties tikt arī vaļā no dīvainām struktūrām, bet kā, ko mēs varam darīt, lai aizsargātu arotbiedrības? Paldies, vicepriekšsēdētāja vārdsien. Paldies. Liels paldies par prezentāciju, saka Jungerjus kundze. Tas uh, tiešām arī Eh, daudz eh, mums palīdz saprast vairākas lietas - sociālo dempingu un pašnodarbinātību, kā arī šo eh, viltus pašnodarbinātību, kas ir novērojama šajā nozarē. Šī jautājuma ir būtiski. Esmu ļoti arī priecīga. Iemācīties arī šo jauno terminu rule shopping, izvēlēties sev eh, izdevīgākos noteikumus. Es šeit redzu, ka Eiropas komisijai tādas divas sejas, tas mani satrauc. Of, let's say, DG employment help. Tad, tad ir eh, nodarbinātības DG, kas palīdz jums, lai jums būtu priekšstats par nodarbinātības apstākļiem jūsu eh, nozarē. Tas ir ļoti labi, bet no otras puses redzu DigiMove. Piemēram, ja jūs uzdodat viņiem jautājumus par to, kādēļ jūs domājat, kā, kā piemēram, Norwegian Air ir kaut kas pieņemams. Uh, starting to uh, argue from the perspective of the domāt eh, no patērētāja viedokļa, ka eh, Latvijas avionu līnijas ir labas eh, patērētājiem, nu, ka viņiem ir jāpiemēro savu drošības, vai pareizāk sakot, darba apstākļi. Vai jūs atzīstat šo atšķirību, vai tas palīdz? Risinā meklēšanā. Ja es uzmanīgi klausos jūsu komentāros, Un ņemot vērā arī to, ko es zinu attiecībā uz jūrniekiem, ir tātad šie kolektīvie darba līgumi nacionālā līmenī, kompānija līmenī, ir starptautiskā tirsniecības organizācija. Bet kā jūrnieku gadījumā nav īpaša jūrniecības konvencija, bet varētu runāt par īpašas komitejas izveidā ELO. Īpaši, kas nodarbotos ar aviolīnijām, ar aviācijas nozari. Un tad ir sociālais dialogs Eiropas Savienības līmenī, tas ir vēl viens līmenis, Eiropas Savienības noteikumi, regulas un tam līdzīgi. Vai jūs ko varētu pateikt par to, kurš tad līmenis ir prioritārs? lai šo jautājumu risinātu. Kur, kas būtu īpašāk jāizceļ? Vai jāatbalsta vairāk arotbiedrības, lai tās varētu aktīvāk uh, ar avio līnijām noslēgt uh, līgumus, pielīties šajā līguma slēgšanas sarunās, vai arī būtu jāgaida vairāk uh, Eiropas komisijas iejaukšanās? Tad kā mēs nošķirsim šeit uh, DigiMove uh, attiek, uh, attiecības un attieksmi, kas ir visai atšķirīgas? Paldies, Bahkungs. Jā, ja, vielen dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšstādātāji. Gribēju arī pateikties viesiem, kā kolēģi teica. Tas bija ļoti pamācoši un informatīvi Ja mēs runājam par tik svarīgu jautājumu, jābūt tomēr paškritiskiem. Deputātu klātbūtne ir ļoti, ļoti vāja, pat ne viena trešdaļa šeit nav ieradusies. Nu, tas ir ļoti dīvaini. Nu, vajadzētu varbūt ar lobēšanu padarboties pašiem savās politiskajās grupās. Ja runājam par mm, eh, sektoram raksturīgajām problēmām, jāsaka, ka aviācijā drošība vienmēr ir bijusi aktīva, un tas, kas tur tagad notiek, man rada raizes un bailes. Jau 20 gadus strādāju transporta komitejā, it sevišķi pievērš daudz uzmanības eh, ceļu transportam un dzelzceļam, un jāsaka, ka Eh, lēnām, lēnītēm tiek atrasti līkumi, mēs mēģinām uzlabot situāciju, ja ne optimāli, bet aviācijas nozarē te notiek pilnīgi pretējais. Ir eh, tāda jū, nozare, kur ir ļoti jūtīgi drošības aspekti, bet drošība, darba apstākļi, darba kvalitāte, tas viss tikai pasliktinās. Tas ir nevien dīvaini, bet arī patiešām raisa bāžas. Esmu nobijies un noraizējies. Tālāk šī mājas bāzes uh, regulēšana. Baz de afektasjon saka Bāha kungs franču valodā. Nu, varbūt daudz to netūkos savā dzimtajā valodā šis regulējums īstenībā ir lieks. Līdzsabodrības to neņem vērā, jo tās eh, aizvien vairāk pārceļas ārpus Eiropas, ņem darbā ārzemniekus. Nu, varbūt, ka eh, eksperti varētu man šeit palīdzēt, piedāvāt kādus risinājumus. Tālāk sociālais dialogs. Mēs visu laiku cenšamies kaut ko darīt, lai sociālais dialogs norisinātos augstā līmenī. Un es esmu informēts, ka ārodbiedrības ir pārstāvētas šajā dialogā. Bet kas notiek ikdienā, kāds ir šis ikdienas darbs sociālā dialoga konfliktā? Nu, vai tas ir tāds kā raudu mūris, pie kura jūs sūdzaties un neviens jūs nedzird, vai tur notiek kaut kas arī labs? Tālāk produktivitāte. no vienas puses darba vietas tiek uh, iet zudumā, no otras puses uh, parādās aizvien jauni maršruti, aizvien jauni lidojumi. Nu, kā mēs varētu to atkal saskaņot, atrast šeit nepieciešamo līdzsvaru? Tas ir jautājums, kuru es aplūkoju patiešām ļoti kritiski, un tāds personīgs dabas jautājums. Ja mēs runājam ar, par nacionālajiem regulatoriem, tur tagad ir ļoti daudz gadījumi, kad dalību valstu regulātori apsūdz vairākas līdzsabiedrības, vai tas tikai paliek pie apsūdzības un tādas, nu, nu, nu, pirksta pakratīšanas, vai tas arī pie kaut kā noved, vai arī civilās uh, aviācijas aģentūra šeit ir uzklausīta, jo, protams, var, eh, tām ir pilnvars ne tikai kontrolēt, bet arī sankcionēt. Tātad gribēju dzirdēt kaut ko par to. Paldies, paldies, Karim Delī. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu transporta komitejas koordinātore. Tad, kad mēs runājam par sociālo dempingu, tad uh, tas attiecas uh, visās tra, uh, trans, uz visām transporta nozerēm, vai tas būtu sauszemes transports, jūras transports, gaisa transports. Paldies par prezentācijām! Eiropai arī ir neliela atbildība, jo nu, mēs tagad uh, katrā nozarē vēlamies nodrošināt liberalizāciju, un es uzskatu, ka Eh, kopienas tiesību aktu vājums eh, arī ļāva attīstīties sociālajam dempingam. Eh, avio kompānijas ir izstrādājušas vairākas stratēģijas, kas ir visai skandalozas. Vispirms tiek izmantoti šie viltus pašnodarbinātie, tad ir šie viltus nosūtītie darbinieki, un tad ir arī viltus nodarbinātības bāzes. Rainers, piemēram, 70% eh, pilotu nāk no mikro uzņēmumiem un 60% eh, stjoti tiek eh, nodarbināti izmantojot arī dažādas mikro interima aģentūras. Šo tehniku izmantoja arī citi uzņēmumi. Un te rodas, protams, jautājums par sociālajām iemaksām. Gribu arī atgādināt, ka ir jau pieņemti noteikumi, lai pret to cīnītos, bet šie noteikumi netiek īstenoti. Kādēļ? Jo nav pietiekams kontrols. Pirmais jautājums. Jūsuprāt, vai šodien būtu jāpārdefinē pašnodarbinātā status? Jūs atgādinājāt arī, kā šodien um, konkrēšās aviolīnijas nav tikai amerikāņu aviolīnijas, bet arī Persijas līča aviolīnijas, kas saņem atbalstu no savām valstīm, saņem subsīdijas. Es arī biju atbildīga par darbā veselību un drošību darbā stratēģiju. Gribu norādīt dargajiem kolēģiem, ka sociālais dēmpings arī iznīcina darba apstākļus, piemēram, noguris pilots, nogurusi apkalpe, tas nozīmē pat pasažieri briesmās. piemēram, pilotiem un, un citiem nav tieši, tieši līguma ar savām avio kompānijām. Zemolīnija avio kompānijas maksā pa, pilotām par katru lidojumu atsevišķi, tas ir skandalozi. Otra lieta. ESA nākam, pagājušā gada beigās e, rekomendēja sekoju šo, ka nav nekādas problēmas kā tad arī sievietes var strādāt par stjuartēm, pat ja viņas ir stāvoklī, tad līdz septembra grūtniecības mēnesim viņas var strādāt. Es uzskatu, ka tas tā nav normāli. Tad, kad sieviete ir stāvoklī, tad ir jāparedz īpaši nosacījumi. Bet nu, viņām tiek teikts, vai nu jūs uh, braucat, strādājat, vai arī uh, jums būs jāņem slimības lapa un tālum līdzīgi. Tātad jūs redzat šo spiedienu. Taču mēs redzam, kā drošība darba vietās netiek šādai nodrošināta. Transporta komitejā šodien mēs strādājam pie gaisa transporta pakotnes. Jūsuprāt, kādi būtu divi, trīs galvenie pasākumi, kas būtu jāpieņem šajā sakarā? Thank you, Mr. Lavrilo. Lavrilo. Lavrilo, kungs, lūdzu. Madame la Présidente, je vais être... Paldies, priekšsēdā, pavisam īsi. Arī piekrītu kolēģi sacītajam, kolēģim no EPP par jautājumu sociālo aspektu. Man ir ļoti konkrēts jautājums. Eh, Žāna kungam, kurš izteicās pirmais, viņš runāja par pārāk maz, gan, manuprāt, arī Persijas līča avio kompāniju praktizēto um, konkurenci, kas ir uh, sakur, sakropļot un nelo, um, neatbilstīga. Tad tiek izmantot visi līdzekļi, lai nodrošinātu savu ekonomisku līdzsvaru, bet es gribētu, lai uh, šis viesis arī varētu izteikties uh, plašāk par šo tēmu. un arī kas uh, būtu mums jādara, kas jāprasa no Eiropas komisijas. Vai tā ir iecerējusi cīnīties pret šo uh, negodīgo konkurenci, ko praktizē Persijas uh, līča avio kompānijas, kā teica arī Dele Kunze, jo šīs kompānijas saņem subsīdijas no savām valstīm. jo, jā, nu bieži vien tātad tas nav saskanīgi ar Eiropas praksi. Jens Nelsapfodzo, transporta komiteja. Liels paldies! Jā, es arī strādāju transporta komitejā, kā teica Delī kundze. Mēs runājam transporta komitejā par aviācijas transporta pakotni. Šajā pakotnē tiesību aktu kopumā mēs pārskatīsim civilās aviācijas iestādes mandātu, mēs arī pārskatīsim attiecības starp ESA un dalību valstīm. Šeit vairāk apsvērumi jāņem vērā. Lielais jautājums ir, kāda saikne ir starp nodarbinātību, labajām, labajiem ekonomiskiem risinājumiem, viedajiem risinājumiem un otrs puses eh, drošība. Uz to mums būs jāatbild. Martēnkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies arī viesiem. Es tiešām esmu šokēts un mani šausmina tas, ko dzirdu, 30% no pilotiem, apkalpes locekļiem, eh, eh, personāla, kas strādā eh, lidostās, ir globalizācija sociālā dēmpinga upuri. Liela daļa kolēģu opozīcijas, ETP, PS, jūs visi esat to īstenojuši un veicinājuši. Eiropas deputāts vidēji um, brauc lidmašīnu divreiz nedēļā. Un te es nedaudz domāju par pasažieriem. Jā, pilota arotbiedrības pārstāvis skaidroja, ka dažkārt pilot, piloti pat nevar nodrošināt arī lidmašīnu drošību. Uh, nevar būt pārliecināti par to, ka lidmašīnas ir drošas. Es esmu arī pasažieris un uh, man ir bail. Es laikam tagad braukšu vilcienu. J'aimerais que vous nous apportiez de vraies solutions quand même. Parce que là, il faut, je crois qu'il y a, il y a quelque chose à... Bet te ir jāatrod risinājums, jo runa ir par miljoniem cilvēku. Uh, kas katru mēnesi, katru gadu brauc ar uh, lidmašīnu. Thank you. Had Mr. Benefai asked for so? Benefai kungs, vēlaties izteikties? No. Uh, We go back to, uh, to, uh, Tādā gadījumā jautājumu vairs nav. Tad um, atkal vēršamies pie jums budētiem ekspertiem, kas varbūt uh, varēs atbildēt uz uh, diviem, trim jautājumiem. Nu, mums ir iespējas tāds, ka mums priekšā stāv uh, daudz darba, kas mums jāveic kopā. Sāksim ar Jāhānu kungu. Uh, quick answers to all those questions. We can't Tad, lai jūs visi varētu atbildēt šiem jautājumiem. Of, uh, uh most important. So, Mr. Jā. Jāhan kungs. Merci, madame la présidente. Euh, D'abord, je voudrais rassurer. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms runājot par uh, līdmašīnu drošumu. Nu, es domāju, ka mēs varam turpināt lidot ar līdmašīnu. Tas ir viens no drošākajiem transporta līdzekļiem. Uh, Un ne jau tādēļ, ka dažās avio kompāni, kompānijās tik pārkāpt noteikumi, tad tomēr absolūtais avio kompāniju vairākums, tai skaitā arī lētās avio kompānijas, es vēlos to īpaši izcelt, ievēro noteikumus. Ātras atbildes. Pār Persijas līča avio kompānijām, jā, tur ir ļoti konkrēta problēma. Uh, arī ziņojums, kas ir pavisam nesen publicēts, trīs avio kompānijas tika pētītas, un tad mēs redzam, ka 42 miljārdi dolāri, kas tika piešķirts valsts atbalsta veidā, tika piešķirts tātad Etijādām, Emirātiem un Qatar Airways. Emirātiem pat vēl vairāk. Tas nozīmē, ka Emirātiem tad ir 59 eiro būs, 380 eiro būs. Tad ir Lufthansa 15 pasūtīšos uh, līdmašīnas Un, respektīvi, nevienai avā kompānijai nav iespēja investēt uh, tik milzīgas investīcijas, uh, miljārdus, kā to dara Persijas līdz avio kompānijas. Jo viņiem arī, protams, ir lieli nodokļu samazinājumi. Tas pats īpašnieks, kurš ir uh, naftas īpašnieks, avio kompānijas īpašnieks, kas arī vada civilās aviācijas administrāciju un kurš ir arī lidmašīnu īpašnieks. Tad tas ir viens. Un tas pats, es domāju, ka Eiropā tas vispār nebūtu pieņemami. Mēs runājam par absolūti delojālu um, konkurenci. Pay to fly. Uh, tas noteikti ir nosodāms. Tika uzdots jautājums par prioritātēm. Prioritāte ir lojāla konkurence, godīga konkurence, grozot arī, ja nepieciešams, konkurences noteikumus arī un tos piemēro trešo valstu avio kompānijām 148 2004 regula Tālāk ir jārespektē sociālie noteikumi, ir jānosoda jebkāda viltus pašnodarbināto nodarbinātība, un arī nepiekrītu tam, kā tiesības nebūtu gana skaidras, ka noteikumi nebūtu gana skaidri. Arī komitejas bīžā priekšsēdētāja Pervanša Bēres uh, arī uh, strādāja pie noteikumiem, direktīvā ar nosūtītajiem darbiniekiem, un arī 2002. gadā komisija nāca klajā ar konkrētiem kritērijiem. Noteikumi ir tagad, ir tie jāpiemēro, vienkārši noteikumi netiek piemērot, tas arī viss. Es negribu um, šeit runāt par Aineru, es viņu priekšsēdētāju ļoti labi zinu, viņš jau nosūtīja septiņas vēstules, lai pieprasītu man demisiju. Un uh, Un arī viņš nekad nav Eiropas Savienības tiesā apsīdējis, piemēram, Francijas tiesības. Viņš nekad tur nav vērsies, jo viņš ļoti labi zina, ka viņam nav taisnības, viņš zaudēs. Tātad, tā ir prioritāte. Jāpiemēro noteikumu un par trešajām valstīm. Tas ir sektoriāls režīms, kā jūrniecībā vai citviet. Taču mums ir jādomā un jāmeklē risinājumi. Šodien mums teikt, teikt, jā, tas ir ļoti labi, bet neviens um, pie tā nestrādā. Daži sava avio kampānijas jau kļūst tādas nervozus. Tad tas sektora risinājums. Kā tas arī jūrniecības jomā, tātad Francijā vienāca eh, 74% no jūrnieku sociālajām iemaksām. Uh, ir deviņas dalība valsts, kas arī finansē ļoti lielu daļu no sociālajām iemaksām. Mēs prasām, lai būtu arī nodokļu un sociālie noteikumi, piemēram, nodevas, kas tiek maksāts par lidostām, lidostu izmantošanu. Tagad Eiropā ir gandrīz vislielākā šīs nodevas. Uh, lidos drošība, tam līdzīgi. Vai zināt, kā ASV 60% to visu nosedz valsts eh, un štati? Tas tiek uzskatīts, ka tā ir šā, štatu funkcija, bet Eiropā tas tā nav. Nē, tās ir avio kompānijas, kurām nākas maksāt uzņēmumiem, kuras tad pārbauda, vai jūs nepārnēsiet kaut ko nelegālu. Eiropas parlaments arī par šo visu izteicās, nāca klājā priekšlikumiem, padom to viss negribēja. Par drošību lidojumos. Mums tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Lidojuma drošība. Dažos uh, līguma veidos šeit, piemēram, runāja par viltus pašnodarbinātajiem šāda veida līgumos, jā, es domāju, ka var būt riski no drošības viedokļa, bet nu visas avio kompānijas jau neizmanto šos vilks pašu nodarbinātos. Es saņēmu vakardien arī atbildi no DigiMove. Es uzdevu jautājumu. Jā, ir uh, lidmašīnas katastrofa. Ja kompānija ir nodarbinājis divus eh, viltus pašnodarbinātos, viņi bijuši uh, lidmašīnā, viņi saka, jā, bet avio kompānija viņas ir apdrošinājusi. Bet kas tad ir uh, atbildīgais? Ja Monreāls konvencija saka, jā, jūs neesat atbildīgi, tad jūs varat līdz 140 tūkstošiem eiro aprobežot kompensācijas, kas tiek izmaksātas ģimenēm, bet jā, tie ir šī viltus pašnodarbinātie. Bet jūs iedomājaties, tad avio kompānija saka, es neesmu atbildīga. Bet, piemēram, pašnodarbinātais man neko nav teicis par savu veselību. Atcerēsimies nesen notikumu. Nu, un dažnai reiz teiks, dēļ mans uh, līgums īsti nav uh, atbildīgs, teiks, tātad Tas viss var aizņemt gadus, desmitiem gadus, lai uzzinātu, kurš tad ir atbildīgs. Gala beigās vakar saņēmu ziņojumu no ESA, tur strādā darba grupa ESA, arī norādīja, ka viņi šīs idejas analizēs, raudzīs, kādi ir trūkumi, un ir dalība valstis, kurās. Uh, civilā aviācijas administrācija rakstījusi komisijai, aicinot arī skatīt šo problēmu, jo īpaši arī Dāņi, Dāņi ļoti ir aktīvi, Dāņi arī izstrādāja ziņojumu par sociālo dempingu aviācijas nozarē. Pavisam īsi. Jā, izteicos nedaudz garāk, bet, nu, sākumā es izteicos mazāk. Nu, lūk, tagad šķiet atbildēs visiem jautājumiem. Ah, kombējas ar vajag ievērt kādas izmaiņas. Paldies. Merci, eh, Madame Elisabeta Čiča. Lūdzu. Kikskunde. Eh, vorrei parlare in italiano. Itāliski. Alcune risposte a tutte queste domande che sono state. Atbildēšu uz jautājumiem, kas man tika uzdoti. Un runāšu par apkalpas locekļiem. Arī slaidos mums ir izcinājumi. Mēs turpmāk arī padziļināsim šos risinājumus, jo tagad mums ir iespēja arī par šo runāt sociālā dialoga līmenī, tas ir diezgan daudz. Uzskatām, ka ir nepieciešams arī apmainīties viedokļiem, uh, ar parlamentu, ar atbildīgo komiteju, varbūt, lai varētu tādējādi arī rast risinājumus. Kas attiecas uz galveno problēmu apkalpes locekļi un to šīs outsourcing. Mūsu sauc prakse, kas notiek valstīs ārpus Eiropas Savienības Tur nav viena konkrēta standarta. Mēs zinām, kā piemēram tiek eh, šie cilvēki pieņem darbā valstīs ārpus Eiropas Savienības. Šie, un tas, ka Eiropas eh, apkalpes locekļus varētu aizstāt šie apkalpes locekļi no, cit, no trešajām valstīm, kāds jau bieži vien notiek arī jūrniecības uh, sektorā, kur arī apkalpas locekļi bieži vien ir uh, no valstīm ārpus Eiropas Savienības, tas var apdraudēt arī lidojumu drošību. Arotbiedrībām nav iespējas apturēt šīs tendences atipisko līgumu jomā. Ir jau šis sankciju uh, režīms uh, pret avio līnijām, kas izmanto nelegālo darba spēku. Uh, Cik zināma, EASA nav šādas sankcijas paredzētas, kādas tātad varētu uzlikt visiem tiem, kas neievēro noteikumus, lai civilās aviācijas e, iestādes varētu tādēļ vērsties pret pārkāpējām aviokompānijām. Atbildēšu uz e, jautājumu par e, šo grūtniecības problēmu stjuartēm uzskatām, ka jautājums ļoti aktuāls, ir ļoti bīstami apkalpes locekles uh, um, šādā um, īpašā stāvoklī strādā. Šeit mēs nerunājam par uh, pārastu darbu, mēs nerunājam par tādu darbu, kur cilvēki vienkārši sēž pie galda un veic tādu biroja darbu. Nē, uh, Runa ir uh, par uh, īpašu darbu, lai apkalps locekļi būtu gatavi risināt uh, ārkārtas situācijas. Taču, ja šajā brīdī sieviete, kur ir stāvoklī, nevar šādi reaģēt un sniegt ātru palīdzību, piemēram, atvērt durvis, tad uh, lidojuma drošība tiek apdraudēta. Bet, nu, jā, likt apkalpes locekļiem strādāt tādos ekstrēmos apstākļos, ko bieži vien dara arī avio kompānijas, jo īpaši anglosakšu valstīs, tas ir uh, aktuāls jautājums, pie kura jāsvedā visa Eiropas Savienība. Paldies! Thank you, Mr. Horn from the European Cockpit Association. Paldies! Um, thank you. I'll try and group some of the... Kungs, no pilotu asociācijas. Jā, es mēģināšu apkopot. Jautājums bija vairāk jautājumu par SDO spēlēto jomu šajā sektorā, ņemot vairāk aviācija ir tāda globāla nozara. Es domāju, ka, protams, var atbildēt eh, apstiprinoši. SDO te ir jāspēlē liela loma. SDO ir uh, jāsadarbojas ar darba ņēmējiem, darba devējiem un valdībām, un jāsaka, ka šī sadarbība ir, nav vienmēr noritējusi pietiekam labi, sevišķi runājot par sadarbību ar valdībām. Kam ir jāsāk rīkoties? Es domāju, Eiropā. Ja Eiropā mēs nevarēsim šo likumdošanu sakārtot, būtu visai absurdi prasīt globālai kopienai kaut ko darīt šajā eh, kontekstā. Mums ir jāharmonizē likumdošana. Eiropas Savienībā ir institūcijas, kas ir uh, rīcības spējīgas, ja tās tā vēlas darīt. Kā to panākt? Tas bija viens no jautājumiem, kas izskanēja. Ir šis. Uh, ģenerāldirektorāts, MUV ģenerāldirektorāts un arī Employment ģenerāldirektorāts. Tikai uh, arī komisāriem ir jābūt uh, proaktīviem un arī Eiropas parlamentam ir jāveic zināms spiediens, lai uh, ierēģi, kas ir atbildīgi par šīm jomām, uh, darītu savu darbu. Nu, tādēļ jau mēs esam šodien uh, sapulcējušies. Kā mēs varētu parūpēties, lai ES sistēma kļūtu labāka? Mēs nevaram mainīt to, kas notiek aviācijā. Bet, ja mēs runājam par šo mājas bāzi un par to, kur ir reģistrēta avios sabiedrība, tālāk šī viltus pašnodarbinātība, visām šīm problēmām ir viens kopsaucējs proti ir tāda kā šķietama izvēle un operatoram ir jāpas, viņi saka cilvēkiem, kur tad ir eh, mājas bāze, kur eh, ir pašnodarbināta un tā tālāk. Un jāsaka, ka cilvēki paši to nevar izvēlēties. Un mums ir uh, jāparūpējas, lai būtu šāda reāla mājas bāze un ja, bied, ja līdzsabiedrība arī konkrēti darbojas vienā valstī, tad ir jāpiedāvā arī, arī mājas bāze saviem darbiniekiem, un to nevarētu uzspiest. Nu, protams, ja runājam par darba ņēmējiem, viņa intereses ir jāizstāv, un ir jāsaprot, vai cilvēks pat tiešām ir pašnodarbināts vai nē. Un nu, nevar būt tā, ka kāds sēž uh, uh, vienā uzņēmumā vai kantorītī un izlēmj, kur ta, vai šis cilvēks būs pašto darbināts vai nē. Viņam pašam jāpiedāvā šī izvēle. Un, protams, ir uh, rūpīgi jāizvērtē, no kurienes, uh, kurā valstī uzņēmē darbība tiek veikta un kur tad ir šī mājas bāze. Ja tas tiktu panākts, tad ir jābūt arī konkrētiem regulējumu standartiem. Ja kādam būs uh, visu laiku jāmaina savu mājas bāzi, lidojot pa visu Eiropu, nu šiem cilvēkiem ir jāpiedāvā pietiekami labi sociālai standarti, lai viņam būtu normāli pajumti tur, tur, kur viņš katrā, kur ir atlidojis ar reisu, un arī sociālā aizsardzība. Un vienalga ja šis cilvēks pat tiek, eh, ja viņam pat ir jādodas vairākām bāzēm, nu tad eh, jāprūpējas, lai viņš būtu aizsargāts, ja viņš saslimst vai, vai citos gadījumos. Un, ja mēs izvēlētos trīs uh, lietas, ko mēs varētu paveikt vai ko noteikti vajadzētu iekļaut aviācijas pakotnē, kas ir pats svarīgākais? Un es nedaudz krāpšos, es tikai pieminēšu vienu būtisku principu, jo daudzi Eiropas parlamenta deputāti runāja šo pay to fly principu un nulles stundu kontraktu eh, drošības eh, jomā strādājušiem. Viņi teica, ka viņiem tagad ir bail lidot. Jā, uh, Uh, viņi gribēja no manis dzirdēt kādus nomierinošus vārdus, bet īsnībā es jums nevaru neko tādu teikt. Nu, varbūt uh, tas tā turpināsies vēl vairākas nedēļas, mēnešus un gadus. Es nesaprotu, kādēļ uh, joprojām nav aizliegta šāda prakse. Nu, aizliedziet šādu praksi un tad problēma pazudīs pati. Protams, ir jābūt arī obligātai apmācībai, stāžiem, lai būtu cilvēki, kas patiešām ir lieli profesionāļi. Un es varu arī pieminēt to, kas bija minēts manos attēlos, tātad mājas bāzes normas, ko es jau pieminēju. Un Eh, jādomā, kā mēs izvērtējam nodarbinātības statusu, tas ir jādara godīgi, nevis eh, radot tādu dūmu aizsegu un tad šie izdevības karogi. Un kā eh, tiek izmantoti arī šie vīzu noteikumi attiecībā uz apkalpas locekļiem un ja tas eh, notiktu pietiekami godīgi, tad, piemēram, eh, avio līnijas nevarētu izmantot izdevīgāko likumdošanu un manevrēt starp vairāku eh, dalību valstu iesādēm. Paldies, es ceru, ka atbildēju uz jautājumiem. Paldies! Profesors Turnbuls lūdzu. Paldies! Uh, es mēģināšu varbūt atbildēt uz uh, vairākiem jautājumiem kopā, tos uh, sagrupēt. Bija par, uh, runāts arī par pārākām ģenerāla direkcijām, mūve, employment, par patērētāju interesēm, par darbaņēmējiem, bet jāsaprot, kas šajā tirgu ir iesaistīti, tad, kad lētās aviolīnijas sāk strādāt, tās sāk piedāvāt alternatīvas, tur nav pārāk daudz pakalpojumu, bieži vien viņi nelido cilvēkiem izdevīgos laikos, un e, šīs lidostas atrodas tālu, bieži vien cilvēkiem arī no lidmašīnas ir jāskrien uz lidostu kājām, tur nav um, tuneļu un tā tālāk, un E, protams, tā ir konkurence. Lētās aviolīnijas bieži vien uh, piedāvā lidojumus no sekundārajām lidostām. Nav tādas ciešas konkurences, un, protams, patērētāji jāinteresē, jāinformē par produktiem, ko viņi iegādājas. Ja viņi nezinās par šiem apstākļiem, nu tad Es zinu, man ir vairāki draugi, kas nav pārāk labi autovadītāji. Nu, ja es ar viņiem sēdēšu vienā mašīnā un viņi braukās pa pilsētu, man varbūt nebūs pārāk liela stresa, bet ja atradīšos tajā pašā mašīnā jau šoseis, nu, būšu krietni nobijies. Un, nu, kā patērētājs, es esmu pietiekami labi informēts, un arī cilvēki, kas pērk biļetes uz lētām aviolīnijām, zina, kāda apstākļa viņas sagaida šādā lidmašīnā, kā tās salonā. Un es arī, piemēram, pārtiku pērkot zinu, ko pirkšu. Un tika uzdot jautājumu, ko tad mēs varētu darīt, un tika pieminēts arī arotbiedrības, tas ir ļoti svarīgi, jo ir liela atšķirība starp, eh, piemēram, EasyJet, jo tā atzīst arotbiedrības, un tur ir uh, līgumi, ko, piemēram, eh, no valsts uz valsti, piemēram, ja cilvēki ir pieņemti darbā Vācijā, tad uz viņiem attiec šie vispārīgie līgumi, un tad ir, piemēram, Ryanair. SDO nesen uh, uzsvēra, ka, piemēram, uh, ir arī uh, dažādi trūkumi nodarbinātības likumā īrijā, runājot arī par uh, arotbiedrību tiesībām. Tādēļ šī joma patiešām ir jāreformē un, ja darbinieki būtu pietiekami pā, labi pārstāvēti, ja viņiem būtu balss šāda struktūra, kā arotbiedrība, nu tas jau arī būtu pirmais solis uz priekšu. Uh, Un vēl jādomā par transporta nozari kā tādu. Un cilvēki pieminēja arī uh, jūras transportu un citus transporta veidus. Un jāsaka, ka transporta sektorā uh, nodarbinātiem ir jābūt ļoti mobiliem, it sevišķi aviācijas sektorā. Un tas aviācijas sektoru uh, padara atšķirīgu no, citām, no citiem transporta veidiem, tādēļ jādomā varbūt arī par tādiem specifiskākiem likumiem, tie vairāk piemērotiem. Un ir institūcijas, organizācijas, kas to visu var regulēt, lai būtu pietiekami laba īstenošana. Un kā varētu īstenot, transponēt šī likumdošana, jo dalība valstis piemēram, uzņems iniciatīvu un tad eh, bāze, līdz sabiedrības pārceļ bāzi uz citu valsti, līdz ar to ir jābūt harmonizētai Eiropas līmeņa likumdošanai un tā ir pietiekami labi jāīsteno. Paldies! Paldies! Gilis kungs un Valkas kundzu. Thank you very much. Uh, much the same. Paldies. Domāju, ka varbūt neva, man nevajadzētu jūs tagad nomierināt, ka ar lidmašīnām pārvietoties ļoti droši. Nu, jāsaka, varbūt pēc šīm prezentācijām jūs lidmašīnā vairs nejūtīsieties nekad tā kā iepriekš. Ja runājam par atsauci uz uh, jūras transportu. Gribēju to uzsvērt. Kamdēļ? Jā, jā, mums nav pārāk daudz laika, bet uh, tas bija arī ziņojumā. Tad, kad jūrniecības sektors nebija liberalizēts, uzreiz pēc otrā pasaules kara ASV bija lielākā kuģu flote visā pasaulē. Pēc liberalizācijas tā tika, nu, burtiski iznīcināta. Jā, tas rada problēmas, par to varētu strīdēties, un Jāsaka, ka arī jūrniec, eh, jūras transporta nozarē ir bijis daudz regulējumu runāt par kāroga valstīm, par eh, izdevības karogiem, par eh, strādnieku tiesībām un tā tālāk. Ir arī šīs tās augstās izdevības komandas, kad tiek meklēta, kad rēderēji meklē vislētākos darbinieks visā pasaulē. Tas ir globāls fenomens. Diemžēl nesenie notikumi pierādīja, ka četru acu princips ir ļoti svarīgs. Affects their willingness and ability. Un, ja mēs runājam par šiem uh, drošības lēmumiem, to pieņemšanu nedrīkst novērtēt pārāk zemu. Problēma neskar tikai Eiropas Savienību, tās skar visu pasauli. Tādēļ cilvēki skatās SDO un citu starptautisku organizāciju virzienā. Ir jābūt starptautiskai pieejai, starptautiskai atbildēji. Eiropai ir jāuzņems līdera loma un neaizmirsīsim, ja atkal tiks pieņemt jauna likumdošana, jaunas normas, tās ir jāīsteno. Nevienam nebūs, neviens nebūs ieguvējis, ja būs tādus brīvprātības principiem balstīti likumi. Nu, tie jau neko nemainīs. Integrēta pieeja par kur es runāju, ir multidisciplināra un ir jādomā arī par visām, visiem līmeņiem, startautisku līmeni, visiem Eiropas līmeņiem. Un ir jābūt uh, dialogam ar sociālajiem partneriem un, uh, protams, arī jāsadarbojas ar drošības iestādēm. Bet, ja jūs kādu koncepciju tikai nokopējat un pārliekat, un ja tas attiecas uz uh, drošības regulējumu, bet jūs to pārnesat uz koordinācijas regulējumu attiecībā uz sociālo drošību, nu, tad jūs būsiet sprukās. Jo koncepcijas nav pietiekami labi definētas un nav īstenojamas. Ja runājam par drošības problēmām. Tas attiecas arī uz atbildību, kā teica Emanuels. Ir šie apakš uzņēmumi, apakš līgumi, kurš tad uzņemsies atbildību, ja būs kāda negadījuma, nedodies vai, vai kaitējumi, zaudējumi, kurš būs operators un operatora definīcija šeit ir izšķirīgi svarīga arī tāpat kā mājas bāzes eh, normas apkopojot, es varu teikt, ka ir vairāki principi, kas jāuzsver. Pielietojamā likumdošana ir morāli novecojusi. Ja jūs gribat saprast, kas notika civilās aviācijas sektorā, nu paskatieties, kas notika ar jūras transportu. Pie mums, mūsu sektorā tas notiek tagad. Izdevības. Uh, komandas jau tiek meklētas ārpus Eiropas Savienības, mājas bāzes ir ārpus ES, pret to ir jācīnās. Otrkārt, darba tirgus pay to fly mehānisms ir jāaizliedz, bet neaizmirsīsim, ka šādi mehānismi ir izveidot, jo, nu, ir aitas, ir cirpēji, un tādēļ ir jācīnās pret uh, cēloni, nevis tikai pret sekām. Tas, protams, rada risku drošībai, ņemot vērā arī bieži vien sliktos darba apstākļus. Un, ja pilotiem ir jāpieņem uh, lēmums, vai lidmašīna ir gan droši pacelties gaisā vai nē, nu, tas arī bieži vien ir saistīts ar darba apstākļiem. Un runājot par uh, likumdošanas ietvaru pārskatīšanu un īstenošanu, visām kompetentajām iestādēm un visiem, eh, visām interesētajām pusēm ir jāsadarbojas. Paldies! Thank you all for your contributions. Uh, paldies, paldies visiem, kas uh, izteicās. Nu, esmu gandarīta, ka jūs varējāt piedalīties šajā uzklausīšanā, atbildēt uz kolēģu jautājumiem. Esmu pārliecināta, ka mēs tiksimies atkal. Mēs turpināsim strādāt pie šī jautājuma, būsim proaktīvi. Jau gadu garumā mēs nodarbinātības komitejā esam skatījušies uz transporta sektoru, tas attiecās uz ceļu transportu, uz kabotāžu un Kad komisija lū, palūdza ģentes uh, universitātē veikt pētījumu par pilotiem un viņu darba apstākļiem, arī mēs sākām raudzīties uz citām transporta jomām, citiem transporta veidiem. Tās problēmas, kas uh, ir transporta sektorā, jau nav izolētas cita no citas. Mēs Lūdzam, lai komisija atkal kaut ko dara, lai tā izstrādā priekšlikumu. Komisija arī vēlāk organizēs uzklausīšanu, iespējams, jūs arī tiksiet uz to uzaicināti. Mēs uzskatām, ka situācija ir jāmainās. Ņemot vērā visus tos faktus, ko tagad esam uzzinājuši. Paldies! Paldies, ka ieradāties, paldies par jūsu uzstāšanos un ceru, ka drīz tiksimies atkal. Uh, when it comes to um... tagad esam nokļuvuši līdz 14. darba kārtības punktām - aprites ekonomika, resursu efektivitāte, 67. grozījuma izskatīšana, un mēs esam sagatavojuši atzinumu par ENVI ziņojumu, jo tā ir atbildīgā komiteja. Begāna kundze ir mūsu referenta lūdzu. Grazie, signora Presidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlos pateikties kolēģiem par iesniegtajiem grozījumiem. Ar prieku arī, arī tikos grozījuma autoriem un arī mēģināju iekļaut uh, savā tekstā lielo grozījumu skaitu. Tad ceram, ka komisijas nāk, komisija nāks klajā ar jaunu priekšlikumu līdz 15. gada beigām. Uh, Ņemot vērā, ka ekonomiskā krīze no sešu ceļiem daudzas valsts, jo īpaši Eiropas dienvidos, aprīts ekonomikas izveida varētu radīt daudz darba vietas visos līmeņos. Augstu novērtēju atsauci uz nepieciešamību apmācīt un par to informēt ne tikai industriju, bet arī visu sabiedrību, lai varētu atteikties no milzu patēriņa un veicināt efektīvāku, ilgspējīgāku patēriņu aprits ekonomikas priekšrocības būtu jūtamas uzreiz, jo īpaši reģionos, kuri notikusi liela deindustrializācija. Jāicina komisija dalību valsts aktīvi atbalstīt šo pārēju, pateicoties Eiropas investīcijām, jo īpaši ar EFS izstātniecību ir arī vairāk fiskālie mudinājumi samazināt minimālos nodokļus ar jauniem resursiem, citu starpā investīcijas investīcijas varētu arī tikt veiktas atkrituma apsaimniekošanā. Tas varbūt radīs ļoti daudz darba vietas, bet komisija to ignorēja. ilgspējīgā attīstība, kas arī veicinātā aprīcē ekonomika. Protams, ka šis nebūs īsts process, bet tikai ar konkrētajām aktivitātēm varam nonākt pie konkrētiem rezultātiem. Es ceru, ka beigsim skaisti runāt, bet sāksim skaisti strādāt. Arī sekretariāts nosūtīs visiem um, ēnu referentiem arī kompromisu tekstu, sagaidu sadarbību, turpmākās tikšanās paldies. Thank you, Mr. Lavrigier. Paldies, Lavrigier kungs. Merci, madame la, la prezidente. Vais... Paldies priekšējātājiem. Es teikšos ārkārtīgi īsi. Vispirms es vēlētos pateikties mm, referentei Megans kundzei un Ānu referentiem, kā arī visiem kolēģiem, kas strādājuši pie šī dokumenta. Es vēlētos pateikties arī politisko grupu padomniekiem mm, par atbalstu. Lielākais vairums um, grozījumi man šķiet ir pieņemami, tie, tie, protams, ir saskaņā ar EPP nostāju. Bet es vēlētos arī zinām savu skepsi par 8 un 9 punktu. Uh, Es domāju, ka mēs varētu vienoties pēc būtības, jo mēs piekrītam tam, ka um, būtu ļoti žēl, ja komisija atsaukt sākotnējo priekšlikumu par aprits ekonomiku, bet mēs zinām arī, ka komisija ir apņēmusies naklai ar jaunu priekšlikumu līdz gada beigām. Tāpēc par šo punktu būtu jārod pareizais vārdojums, lai mums būtu konstruktīva pieeja, lai nebūtu nevajadzīgs uh, ziņojums un nebūtu nevajadzīgs cīņas ar komisiju rīt es vēlētos arī zināt, ko komisija par to domā. Un tālāk, kas attiecas uz astoto, tad mums ir jāaicina dalībvalstis um, atbalstīt uh, aprītas ekonomiku, bet tam nevajadzētu būt pārāk saistoši. Tam ir jābūt ekonomikas, sociālajiem un vidas projektam, lai tas neradītu papildus izmaksas dalībvalstīm, kas jau tagad saskars ar prasībām samazināt valsts budžetu. Paldies par uzmanību! Uh, thank you. I give the floor to Mr. Silikiotis. Paldies, tev vērts Silikiotis kungam. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, και εμείς ως ΚΟΕ πρέπει να πω είδαμε... Paldies, priekšsēdētāji. Arī mēs gojas vārdā varam teikt, ka mēs lielā mērā piekrītam daudziem grozījumiem. Tas iet pareizajā virzienā un mēs aizsargājam darba eh, ņēmēju, bet, protams, runa ir arī par viņu drošību. Šo grozījumu video ir tādu, kurus mēs atbalstam, bet mēs, protams, arī priecātos, ja mums izdotos eh, vienoties par kompromisu grozījumiem. Um, valsts investīcijas, ilgspējīga attīstība un tā tālāk, to mēs atbalstam bet mēs nevaram piekrist tam, ka ir grozījumi, kuros uh, nodokļu sloks uh, tiek pārlikts uz gallietotājiem, ja patērētājiem. Tam mēs nepiekrītam. Un tāpēc arī mēs esam iesnieguši savus grozījumu priekšlikumus, kas iet šajā virzienā. Protams, ir svarīgi aizsargāt, darb, aizsargāt vīdi, bet ir svarīgi arī radīt darba vietas un ir ļoti nozīmīgi nu, radīt ilgspējīgas, cilvēku cienīgas darba vietas. Un mēs esam gatavi strādāt ar referentu kopā pie kompromisa grozījuma izstrādāšanas esam jūs rīcībā un pateicamies par līdz šim paveikto darbu, un mēs esam gatavi sadarbībai. Paldies! Paldies! Mūsu darba grafiks tātad ir sekojuši. Balsosim mūsu komitejā 28. maijā. NV 16. 17. jūnijā. un plenārsēdē jūlijā. 15. punkts darba kārtībā. Sociālā uzņēmēja darbība un uh, sociālās inovācijas cīņā pret bezdarbu. Mums ir jāizskata pašiniciatīvas ziņojums, kur sagatavojas referente Lapēs Fontaņekundze. Vārds jums! Paldies, priekšsēdētāji. Šodien tātad mēs piedāvājam priekšlikumu dokumentam par sociālo uzņēmējdarbību un sociālo inovāciju cīņā pret bezdarbu. Šis dokuments ir ārkārtīgi svarīgs, tāpēc, ka sociālā ekonomika ir nozara, kas uh, dod iespēju strādāt 14 tūkstošiem strādājošo. Tas tie ir 10% strādājošo Eiropas Savienībā, tāpēc tas tā ir ārkārtīgi svarīga nozara, un tā ir milzīgas izaugsmas iespējas. Tāpēc Eiropas parlamentam ir jāpauž savs viedoklis par šo jautājumu. Sagatavojot šo ziņojumu, es ņēmu vērā komentārus, kurus um, man izteica vairākas nozara pārstāvošās asociācijas. Es viņiem pateicos par to. Uh, Mēs esam mēģinājuši iestrādāt uh, virkni viņu ideju šajā priekšlikumā. Nu, protams, ka šim ziņojumam ir ierobežots lapušu skaits, un mēs nevaram te ierakstīt pilnīgi visu, bet es esmu pārliecināta, ka pateicoties visu ēnu referentu pienesumu, mums izdosies uh, uzlabot dokumentu tekstu. 1. maijā Petī komitejā mēs novēlot nu, vienojāmies, bet es eh, katrā ziņā vēl grozīšu dažus punktus dokumentā, jo pamanīti dažas kļūdas. Mums ir jānošķir sociālās ekonomikas eh, uzņēmumi no parastajiem uzņēmumiem. Ir ļoti svarīgs eh, šāds nošķīrums jo eh, pirmajai grupai ir mērķis, proti, darīt, eh, radīt darba vietas eh, sociāli neaizsargātākām grupām un radīt tādējādi pozitīvas sociālās sekas. Jo runa nav tikai un vienīgi par peļņas optimizēšanu, par ko domā parastie uzņēmumi. Tāpēc šī, šis nošķīrums ir ārkārtīgi svarīgs. Ir uzņēmumi ar sociālo atbildību, ārkārtīgi nozīmīgi uzņēmumi, tie, protams, ir jāatbalsta. Bet bieži vien šiem uzņēmumiem galvenais mērķis nav sociāla aspekta. Tālāk, kas attiecas uz sociālajām inovācijām, kas arī šī dokumenta virsrakstā. Mēs centāmies e, to definēt F punktā. Un es domāju, ka būtu vērtīgi ieklausīties ēnu referentu teiktajā par šo definīciju. Tālāk. Sociālajiem uzņēmumiem ir ārkārtīgi svarīga nozīme attiecībā uz 2020. gada mēķiem, jo īpaši cenšoties samazināt nabadzību un cīnoties pret bezdarbu. Sociālās ekonomikas uzņēmumi. Tiem ir ilgtermiņa stratēģija lai preces būtu konkrēti spējīgas ilgtermiņā vai pakalpojumu, protams. Nu, viens piemērs. No Spānijas prakses, pasties piemērs. Mums ir milzīgs betēra problēmas šobrīd. Krīze ir novedusi pie tā, ka daudz uzņēmumi ir bankrotējuši un pārtraukuši sadarbību, un sociālās ekonomikas uzņēmumiem ne tikai ir veicies labāk cīnoties pret krīzes negatīvajām sakām, bet uh, sākot no 2008. gada šie uzņēmumi ir radījuši daudz jaunu darba vietu Spānijā. Taču, kā tas jau ir teikts arī ziņojumā, mums daudz kas vēl jāuzlabo, lai sociālas ekonomikas uzņēmumi varētu pilnībā izmantot savu potenciālu. Bieži vien šī uzņēmuma negūs pietiekamu atzinību, jo rodas tāds iespējas, ka tā kā ir runa par eh, sociāla-ekonomiskiem uzņēmumiem, tad uh, Mums nešķiet, ka viņam vajadzētu īpaši palīdzēt, bet vajadzētu palīdzēt samazināt administratīvo slogu un izmaksas, un būtu jāveicina arī šie uzņēmumi, uzlabojot uh, informācijas apmaiņu un uh, daloties ar labās prakses piemēriem. Bet šī ziņojuma viens no svarīgākajiem punktiem ir finansējums uh, sociālās ekonomikas uzņēmumi saskars ar lielākām grūtībām nekā parastie uzņēmumi. Bez Eiropas Savienības fonda atbalsta būtu jāveicina citu veidu palīdzības piešķiršana, piemēram, mikrokredīti, kā mēs dzirdējām šorīt uzklausīšanā. Arī par to mēs runājam, un tas ir svarīgi. Tālāk. Eiropas strateģisko investīciju fonds ir jāpatur prātā arī domājot par šo sektoru Un noslēgumā priekšstādātājs vēlētos runāt par ārkārtīgi svarīgo apmācības jautājumu. Pastāvīga apmācība ir svarīga, lai atjauninātu zināšanas, lai nodrošinātu uh, kvalificētu darba spēku pieejamību. Tas ir svarīgi uzņēmējdarbībai kopumā nākotnē. jo tas palīdzēs šiem uzņēmiem kļūt inovatīvākiem un konkurētspējīgiem nākotnē. Paldies! Paldies! Tātad S un D uh, referents. Paldies priekšsēdētā. Vispirms es vēlētos apsveikt referenti par Bielska paveikto darbu pie šī ziņojuma. Es domāju, ka formulējums ir ārkārtīgi precīzs, un es ar prieku strādāšu pie šī dokumenta nākot klajā ar grozījumiem. Es vēlētos precizēt, ka dokumentā precīzi izvērtāts tas, kā ekonomiskā krīze ir ietekmējusi situāciju Eiropā kopumā, sociālā atstumtība, bezdarbs, Nepieciešams izmaiņas nacionālā Eiropas līmenī, kam ir vairāk jāiesa, visām līmeņiem aktīvāk iesaistās sociālajā nozarē. Protams, jāturprātā, kā sociālā ekonomika nav tikai uzņēmēji darbība, bet tur ir arī pamatvērtības. Veikt uh, eko ilgspējīgu iekļaujošu izaugsmi. Lai mūsu sabiedrības vienīgais mērķis nebūtu maksimāla pēļņa. Uzskatu, ka mūsu ziņojumā ir jāmin arī nozara paraugu prakses. Labākie piemēri. Tad vēl viena lieta, kas ļoti svarīga, ir sociālās ekonomikas uzņēmumu uh, spēja radīt darba vietas, maksim, padarīt maksimāli sociālo šo uh, labumu. Ceru, ka kolēģi man atbalstīs. Noslēgumā aicinātu referenti precizēt 17. punktu. To komisijai ir jāizmanto maksimālā elastība, piemērojot Eiropas noteikumus Uh, valsts atbalstam sociālajā ekonomikā. Šis, vai šis ir tāds vispārīgs uh, satraukums, vai arī atsaucoties uz ļoti specifiskiem konkrētiem gadījumiem, kur valsts atbalsts būtu radījis problēmas sociālajai ekonomikai. Tad es gribu, ja tas ir tā, es gribētu tomēr dzirdēt kādas detaļas, par ko tad īsti šeit ir runa. Marian Harkin. Paldies, Harkins kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Atvainojos referentēm par to, ka ierados novēloti. Tomēr esmu iepazinusies ar jūsu ziņojumu projektu. Un jāsaka, ka es uh, kopumā tam piekrītu, jo īpaši es piekrītu tam, ka katra sociāla uzņēmuma mērķis ir radīt pozitīvu sociālo efektu, nevis optimizēt pēļņu. Tas ir teikts arī attiecīgajā regulā par uh, sociālās uzņēmējdarbības fondiem. Uh, Un es piekrītu arī e, jums tajā, ka reģionālo iestāžu e, pasākumi var nodrošināt lielāku sociālo kohēziju. Pavisam īsi daži komentāri. Es domātos, ka es vēlētos iekļaut šajā ziņojumā ideju par to, ka bieži vien uzņēmēji eh, netiek iedrošināti uzņemties risku. Bet tie ir cilvēki, kas inovē, tie ir cilvēki, kas izmanto jaunas idejas, īsteno jaunas inovatīvas pieejas sociālu problēmu risināšanai un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka mums vajadzētu uzsvērt um, to, cik svarīgi ir um, izglītošana uzņēmēja darbības jomā. Um, te ir jābūt eh, tā visa eh, daļai. Vai nu tie ir studenti, kas eh, piedalās projektos, izveido uzņēmumus, vai mēs iedrošinām studentus piedalīties dažādos pasākumos, kas ļautu viņiem inovatīvi izpausties. Nu, tam nevajadzētu būt izglītības pasm, pašmērķim, bet tai tomēr būtu jābūt izglītības sastāvdaļai. Es domāju, ka tas ir svarīgi. Un bieži vien cilvēki domājot par uzņēmējiem, domā par tādiem cilvēkiem kā Bills Gates vai um, miljardieri, bet mm, ne visi uzņēmēji ir uh, koncentrējušies uz peļņu, un šobrīd ir ļoti daudz uzņēmu, uzņēmēju, kas mēģina apvienot uzņēmēju darbības un sociālo dimensiju, vadot savus uzņēmumus, un tas ir aktīvi jāveicina. Un jums atkal jāsaka, ka tas varētu būt daļa no izglītošanas, jo uh, bieži vien jauni cilvēki e, uzskata šīs idejas par pievilcīgām. Daži viens jautājums. 11. E, punktā jūs runājat par publiskā iepirkuma direktīvu. Un aicina dalībvalstis nodrošināt to, kā sociāla aspekta un tā tālāk un tā joprojām. Uh, ir ņemta vērā publiskā iepirkuma procedūrās. Es um, neesmu detalizētāk iepazinusies ar šo direktīvu, tātad aicina dalībvalstis iekļaut sociālos uh, kritērijus publiskā iepirkuma um, procedūrās un tā tālāk un tā joprojām. Mans jautājums. Vai lielākā daļa dalībās to nedara? Es tikai vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par šo punktu. Un vēl viens, kas man ienāca prātā raugoties uz šo ziņojumu, eh, jo es nesen pabeidzu darbu pie viena no tītipa aspektiem, man ir jautājums, kā tas darbosies? Ja mums panāktu, eh, ja mums izdotos panākt vienošanos, kā mēs īstenošam šo aizsardzību sociālajiem uzņēmumiem un tā tālāk un tā joprojām, un viss beidzot. Atsaucoties uz eh, sociālistu un demokrātu kolēģi teikto, referenti vēlas fleksibilitāti uh, attiecībā uz valsts atbalstu sociālajiem uzņēmumiem. Es zinu, ka mums ir šis de minimis noteikums, bet vēl bez tā, vai referentē ir kādas idejas par šiem aspektiem. Tātad, uh, Es priecājos par līdzinējo sadarbības gaisotni nu, un ar prieku strādāšu ar jums arī turpmāk. Paldies! Paldies, tagad Silkjotis kungs! Paldies, priekšstādātāji. Jā, vispirms es eh, vēlētos eh, apsveikt Vataņiekons par lieliski paveikto darbu. Kā būtu pārstāvjiem, mums šie eh, sociālās uzņēmēja darbības jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, jo tiem ir uzdevumi sabiedrības labā Eiropas Savienībā. Šeit ir runa par uh, Eh, kāda kustība, kurai ir milzīga pieredze šajā jomā jau gadiem ilgi. Bet vien vienīga iniciatīva nevar aizstāt valsti un ir svarīgi panākt to, lai arī valsts nodrošinātu sociālo aizsardzību, nodarbinātību, darba vietas, eh, integrāciju un to, ka cilvēki var atgriezties darba tirgu, bet, diemžēl, politiķi par to bieži vien nerūpējas. Tādi vārdi kā memorands trojka, eh, taupības pasākumi ir noveduši pie sociālās atstumtības, eh, bezdarba dažās valstīs, un tas ir novedis arī pie tā, ka daudzi uzņēmumi ir bijuši spiesti pārtraukt savu darbību. Un līdz ar to izgaist arī e, cerības par e, turpmāku sociālo attīstību. Es domāju, ka šī ir iespēja atkal spēt pozitīvu soli uz priekšu, bet mums ir nepieciešami in, integrēti risinājumi, un tos mēs varam iegūt tikai no valsts pārvaldes um, iestāžu puses. Valstīm arī ir jāinvestē. Sociālie uzņēmumi, sociālās in inovācijas, tas ir ļoti vispārīgi un nav pietiekami specifiski, tāpēc mēs noteikti iesniegsim savus grozījumus, lai šos terminus precizētu. Paldies! Paldies, Delikundze! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos pateikties referentei par uh, kvalitatīvu paveikto darbu. No nu, EPP uh, puses šāds ziņojums, uh, nu, varētu pat pārsteigt. Tas jāsaka. Es jūtu, ka jūs esat lieliski sapratusi, ko nozīmē sociālā uzņēmēja darbība, un tiešām esat nopietni pievērsusies šim jautājumam. Bet man šķiet, ka pietrūkst tāda kā vispārēja vīzija. Nu, es paskaidrošu. Mēs eh, zaļie nerunājam par sociālo uzņēmēju darbību, ja te nav vārdu solidaritāte. Nu, tā nav tikai neliela detaļa, bet uh, sociālā ekonomika ir uh, solidāra un tas nav uh, nekas, uh, nu, tas, tas nav tāds kā luksus. Tas nav arī uh, specifisks sektors. Sociāla ekonomika ir solidāra, tā ir transversāla, to var piemērot visiem ekonomikas uh, uh, atzariem. Un tas vispirms ir modelis, modelis, kuram ir jābūt humānam, kooperatīvam, demokrātiskākam. Citiem vārdiem sakot, cienījamie kolēģi, tas ir modelis, kas nes jaunas vērtības, ja mēs to salīdzinām uh, ar to modeli, kas dominē šobrīd tirgu. Jo šobrīd kas tad raksturo ekonomiku? Tā ir, brie, tā ir uh, spēcīga uh, savstarpējā konkurence, tas ir uh, dempings, ko mēs redzējām arī iepriekšējā uzklausīšanā. Un uzņēmuma sociālā atbildība ar to nepietiek, lai apvērš šo tendenci. Tāpēc uh, sociālajai ekonomikai ir jābūt solidārai un tam ir jābūt šī ziņojuma um, degpunktā. Un tas ir jāizplat pēc iespējas ātrāk mūsu ekonomikā. Kāpēc? Tāpēc, ka ir svarīgi radīt jaunas darba vietas, ir jāvēršas pret bezdarbu. Un, lai to panāktu, eh, darba vietām ir jābūt ilgspējīgākām un tām ir jābūt tādām, kuras nevarētu pārvietot citu vietu. Sociāla ekonomika ir solidāra un tāpēc ir jāpārskata tā pārvaldīšana un labāk jāizvērtē mūsu ekonomika. Un sociāla ekonomika ir solidāra, tas norāda arī uz to, cik lielā mērā mūsu uh, rādītāji, rādītāji šobrīd tie nav uh, pareizi, tie ir izkropļot, jo tie neņem vērā realitāti. Uh, tie neņem vērā Eiropas pilsoņu vajadzības. Tātad sociāla ekonomika ir iespēja iet tālāk par vienkāršu izaugsmi, jo pat ja izaugsme neatgriež, tad ekonomika ir solidāra un mums izdodas apvērst tendences. Jūs runājat par uh, sociālā uzņēmuma grūtībām uh, gūt finansējumu, bet es domāju, ka ir jāiet vēl tālāk. Mums ir jāuzvīk šajā komitejā runāt par fiskalitāti. Mēs runājam par īpašu fiskalitāti, kas ļaut palīdzēt maziem un vidējiem uzņēmumiem. Un te mums ir tikai ierobežots manevrēšanas iespējas, bet kāpēc mēs nevarētu palīdzēt sociālajiem solidāriem uzņēmumiem, jo šie uzņēmumi eh, palīdz mūsu pilsoņiem dzīvot labāk. Šis fiskalitātes jautājums pietrūks jūsu ziņojumā. 168 tūkstoši kooperatīvu e, Eiropā strādā e, sociāls ekonomikas jomā. Es jau piedāvāju grozījumu par jauniešiem, un es domāju, ka kooperatīvi ir labāk e, jāatzīst, jāatzīst viņu lomu, un viņi ir jāatbalsta, lai nākotnē ar vien vairāk mūsu pilsoņi strādātu šādos kooperatīvos. Uh, Un visbeidzot, tikai 6% eh, nodarbināto strādā šajā sektorā Eiropā. Šīs sektors netiek eh, pienācīgi novērtēts. Mums ir jāiet daudz tālāk. Es tūdaļ noslēgšu, saka Delīkundze. Daudzi uzņēmumi nespēja uh, turpināt savu darbību ilgāk par vienu gadu. Nu, jūs zināt, ka es esmu mm, zaļo pārstāve ir pāris mēneši palikuši līdz starptautiskam samitam eh, Parīzē, Parīzes samitam, un sasāstīt ekonomiku ar vidi ir ļoti svarīgi. Tas neizskan jūsu ziņojumā. Saikni starp eh, ekonomiku, vidi, planētu. Tas ir svarīgi. Mums ir jārada solidārāka sabiedrība. Un šiem mērķiem jāparādās skaidrāk jūsu ziņojumā. Jau šobrīd jābalstās uz sociālās un teritoriālās kohēzijas eh, principiem un vidas aizsardzības principiem. Es nāšu klajā ar grozījumu eh, kopumu, lai uzlabotu jūsu ziņojumu. Paldies priekšsēdētāji par šīm pāris sekundēm. Laura. Paldies. Beigins kungs. Grazie, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā jau tu uzsvēra arī referents kundze, sociālā ekonomika ir ļoti svarīga un sociālajie uzņēmumi ļoti svarīgi krīzes laikā. Padziļināsim atsevišķus jautājumus izcēluši atsevišķus punktus. Pirmkārt, katrai dalību valstī ir jāatbalsta sociālie uzņēmumi ar fiskāliem mūdinājumiem, samazinot slogu, tā skaitā arī jāatbalsta sociālā uzņēmēja darbības, tas spēlē ar kārtīgi svarīgu lomu, tāpat kā investīcijas pētniecībā, izglītībā, paraugpraksā apmaiņa. Arī uzņēmumu sociālā atbildība būtisku uzsvēru tādu kā tradicionālās, eh, tradicionāla uzņēmuma izstrādā šos Uh, sociālos un vīdes plānus. Cenšoties arī samazināt uh, bezdarbu, šie paši tradicionālie uzņēmumi arī baudi dažādas uh, uh, fiskālās atlaides. Tātad uzņēmumiem arī, kas nodarbojas ar šo Sociālo aspektu arī vajadzētu piemērot uh, šīs nodokļu atlaides, tāpat kā sociālajiem uzņēmējiem. Fontiņē kundze vēlreiz vārds jums. Bija arī jautājumi, varbūt īsi varat atbildēt. Šī ir iespēja. Paldies priekšsēdē pavisam īsi. Jo, nu, es domāju, ka jā, visi mēs saprotam Šis ir jautājums, par kuru nāksies runāt, lai varētu uzlabot arī ziņojumu kvalitāti. Domāju, tas ir ļoti būtiski, ņemot vērā to, ka katra grupa sniegs savu ieguldījumu. Mūsu komitejai šis, nu, ir fundamentāls svarīgs jautājums. Lai reaģētu arī uz sociālistu kolēģi sacīto, varu viņām piekrist. Uh, Jā, šeit varam daudz ko uzlabot. Tika runāts par 17. punktu. Te tā vispārīgi par to tika runāts. Bet, jā, tas tiesa, ka um, cilvēki, ar kuriem es tikos, norādīja, ka bieži vien mazos vidējos uzņēmumos, tik līdz uh, runa par sociālam iniciatīvām, tad eh, šie uzņēmumi nevarēja saņēmt kādu īpašu atbalstu kā sociālai uzņēmumi, jo tik uzskatīts, ka viņu uzņēmums strādā par agdot cilvēku. Bija arī piemērs ar kādu beļģijas uzņēmumu ar 200 darbiniekiem, šim uzņēmumam līdz ar to nebija tiesības um, lūgt atbalstu. Tālāk par Harkins kundu sacīto. Jā, ar lielu prieku es iepazīšos ar jūsu priekšlikumiem. Neapšaubāmi tas uzlabos tekstu. Par konkrētu jautājumu sociālajiem uzņēmumiem par ietekmi šo nozari. Un tafta, kas ietekmē šo nozari, es noteikti par to domāšu. Līdz šim vēl neesmu domājis. Pateicos arī guhai kolēģei. Par definīciju. Sociālā ekonomika un tās definīcija pārāk plaša. Nu, ja jums ir konkrēts priekšlikums, labprāt ar vietu iepazītos. Pateicos arī pārējiem kolēģiem par laipnējiem vārdiem. Tad arī vēlos norādīt, ka, jā, nu, solidaritāte nav gluži tikai kreiso uh, uh zīmols. Viss var būt solidāri. Es varu arī sniegt piemēru par Saragosas pilsētu, kur ir uh, daudz uzņēmumu, tie ir tādi kooperatīvi, kur sadarbojas kaimiņi, strādā daudz cilvēku. Tur bija kaimiņa asociācijas priekšsēdētāji, un viņi man norādīja, ka tad, kad uh, ir pilsētas mēri, kas nāk no tautas patī Spānijā, tas tiešām atvieglo viņu dzīvi. Es domāju, ka mēs visi strādāsim un sasniegsim šo labu rezultātu. Paldies! grozījuma iesniegšanas termiņš, kā to minēja mans Montaņē Kudze, ir uh, 21. mājas, grozījuma apspriešana 15. jūnijas, balsojums parlamentā 15. jūlijas. 16. punkts. Neviena līdzības samazināšana, īpaši uzmanību pievēršot bērnu nabadzības problēmai Vārds Ubergs kundzei. Obrigada, Sra. Presidente. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Bērnu nabadzības problēma ir ārkārtīgi liels izaicinājums visai Eiropas Savienībai. Laikā no 8. līdz 12. gadām bērnu, šo bērnu skaits Eiropā ir ievērojami palielinājies arī Norvēģijā, arī Šveicē runa ir par miljonu bērnu pavisam kopā. 27 dalībās Eiropas Savienībā šis uh, palielinās bija par 21%. Pro, 21%. Eirostāta dati norāda, ka 26,5% bērnu var nonākt nabadzībā, sociālajā izstumtībā. Organizācijas, kas strādā šajā jomā un arī ziņojumi, kas tiek izsēdēti šajā nozerē, vienā balsī apliecina, ka bērnu nabadzības palielinājums, pieaugums, skaidrojums ar vairākām um, lietām, tad, kad bagātība net tiek vienādi pārdalīta, tad arī nodarbinātības politika eh, tika izsanot tā, ka tika mazināti atalgojumi un sociālais atbalsts. Dažās valstīs tika ievērot trojkas rekomendācijas un drastiski tika samazināts sociālais atbalsts ģimenēm un bērniem. Te es varu dot arī Portugāles piemēru. Ehm, no nu, 10 līdz 16 gadām miljons bērnu nesaņēma vairs to sociālo atbalstu, kādu viņi saņēma uh, līdz šim laikam, laikā no 10 līdz 12 gadam 4000 ģimenes uh, vairs nevarēja saņemt minimālo ienākumu, un tas nav gluži nejauši. Jā, Ziemeļvalstīs, Nīderlanda, Austrija, ir eh, pieņēmušas un īstenojušas eh, pārēžu politiku. Viņi atbalsta bērnus, eh, atbalsta izglītību, vismazāk investēja Spānija, Grieķija un vēl citas, un tur atkal bērnu nabadzība pieaugus. UNICEF apstiprina, ka budžeta izdevuma samazināšana īpaši vidusjūras valstīs palielinājis nevienlīdzību izraisījis bērnu dzīves apstākļu pasliktināšanos. Tādēļ šī politika pārkāpēm tiesības un starptautiskās saistības. Un šīs politikas, jā, pārkāp šīs bērnu tiesības, starptautiskās saistības. kas iziet no konvencijas par bērnu tiesībām, starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām. Tagad ģimenes, kuras veido vientuļie vecāki, sevišķi vietuļās mācas, apdzības un sociālās veselības risks ir lielāks. Piedāvājam šeit rekomendācijas, ieteikumi. Pavisam īsi, jo nav daudz laika. Dalībvalstīm ir īpa, jāuzlabo īpaši sociālās palīdzības sniegšana bērniem un arī vecākiem. Tiem ir jābūt, tām ir jābūt tiesībām. Uh, kas pienāks bērniem. Aicinām arī Eiropas komisiju atturēties no ieteikumiem dalību valstīm, pārveidot vai samazināt to publiskos pakalpojumus, uz privatizējot, veicot elastīgas darba attiecības, jo tas nepārprotami ir radījis bērnu sociālo tiesību pavaināšanos. Atcaucos 13. gada paziņojumu par bērnu nabadzību. Arī uzskatām Eiropas komisiju un Eiropas parlamentam jāizmanto iespējas, kas nes daudz gada finanšu schēmas termiņa vidusposmu pārskatīšana, lai palielinātu Eiropas sociālā fonda un pārtiks palīdzības programmas vistrūcīgākiem iedzīvotājiem finansējumu un lai pārliecinotos, vai bērni ir viena no prioritātēm, kas tiek ņemts vērā reģionālo un kohezijas programmu plānošanā un īstenošanā. Iesakām arī dalībvalstīm izstrādāt skaidrus pārredzams noteikums par valsts budžeta līdzekļiem kas jāvērtas bērnu nabadzības apkarošanai, bērnu aizsardzības pienākumu izpildē, jānodrošina bērnu piekļuvi izglītībai, jāapmāca arī pasniedzēji. Arī dalību valstīm ir bezmaksas mācību materiāls un transporta mācību laikā. Jā, palīdz arī tieši um, sāk, uh, sāk, pirmo klašu audzēkņiem atbalstīt arī mātes pirms un pēcdzemdību laikā, jo īpaši priekšlaicīgu dzemdību gadījumos visu bērnu piekļūt ģimenes ārstiem, zobārstiem, garīgās veselības speciālistiem. Un, un arī dalībvalstīm, kur ir īpaši liela sociālā nevienlīdzība, jāstiprina sociālās tiesības. Kā jūs zināt, tad. Uh, mēs būtu varējuši iekļaut šeit vairāk priekšlikumu, vienkārši mums e, vairs nebija vairāk vietas šajā atzinumā, bet, nu, es ceru, ka tādēļ mēs mazināsim trūkumus tomēr. Un darīsim visu, lai šī komiteja nāk lejā ar tādu ziņojumu, kur būtu minēti arī konkrēti risinājumi, konkrēti ieteikumi, lai uzlabotu šo drāmu, kas ir Eiropas Savienībā pašlaik. Paldies, Sodraus kundze! Oui, merci, la... Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies referents kundzei. Es pateicos par jūsu ziņojumu jo nevienlīdzības samazināšana, jo īpaši bērnu nabadzības samazināšana. Bērnabadzības samazināšana ir ļoti svarīgs jautājums. Man ir prieks, ka arī varu būt ēnu referenta darbā pie šī ziņojuma. Bērnu nabadzība, protams, rāda nevienlīdzību. Samazināt nevienlīdzību, tas nozīmē samazināt nabadzību. Bērnu nabadzība atspūgļo arī ģimenes sociālo nabadzību. Tad, tad tas viss atkarīgs no kvalifikācijas, no vecākiem, un arī bieži vien tas ir atkarīgs arī no bērnu daudzuma ģimenē. Ļoti svarīgs aspekts. Tas viss nosaka ģimenes sociālo stāvokli un uh, finansiālo situāciju. Ja mēs gribam izskaust bērnu nabadzību, vispirms ir jākoncentrējas uz uh, ģimenes ienākum, ienākumiem, otrkārt uz valsts pakalpojumiem, jo īpaši izglītību. Ziņojumā tiek runāts par sociālā atbalsta palielināšanu. Jā, labi, to arī vajag, bet manuprāt, drīzāk bija jārunā par vecākiem, kuriem ir bērni, kuri strādā, bet par spīti tam viņu ienākumi nav pietiekami. Uh, Ir arī jārunā par vecākiem, kurus apdraud bezdarbs un kuri nevar atrast darbu. Līdz ar to ziņojumā, manuprāt, pārāk liels uzsvars tiek likts uz valsts atbalstu. Es būtu gribējis redzēt drīzāk tādu iekļaujošu pieeju, proti sociālie pasākumi, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Tālāk pasākumi, lai atvieglot arī vecāku iespējas atrast darbu. To jau minēja arī referenti savos ievadvārdos. Par bērniem runājot vairāk jākoncentrējas uz kvalitāti, valsts pakalpojumu pieejamību, piemēram, veselības aprūpi tās nodrošināšanu, bet jo īpaši uz izglītību. Pat ja zinu, ka 9., 10., 11. punktos par to tiek runāts, tomēr uzskatu, ka tas neizskan pietiekami spēcīgi. Ņemot vērā, cik svarīga ir izglītība. Tas ir noteicošais elements, kas veicina sociālo mobilitāti, ja mēs nevēlamies pavairot šo nabadzību, un lai šī nabadzība neturpinātos turpmākajās paaudzēs, nākamajās paaudzēs, ir jāliek uzsvers uz bērnu izglītošanu. Apmācības kvalitāte, kompetences, lai nodrošinātu bērniem labu nākotni. Es mēģināšu arī bagātināt šo ziņojumu, iesniedzot grozījumus, un nu, nu dien ceru, ka ziņojums uzlabos situācijas šajā jomā. Paldies. Jutta Steinrek. Steinruks kundz. Jā, zunächst einmal. Paldies. Liels paldies Zubers kundzei par tik veiksmīgu ziņojumu. Protams, ierobežotais zīmju skaits eh, neļauj viņai pietiekami labi izpausties, bet es ceru, ka ar labiem grozījumiem un tādā veiksmīgā sadarbības eh, garā mēs varēsim bagātināt viņas ziņojumu. Es uzskatu, ka bērnu nabadzība arī Eiropā ir ļoti sāpīgs jautājums un mums jādomā par visiem bērniem gan par tiem, eh, kuru vecākiem ir darbs, gan arī par bezdarbnieku bērniem jo ir eh, vecāki, kas nopelna burtiski grašus un ģimenes līdz ar to ir spiestas dzīvot uh, nabadzībā. Nevajadzētu bērns vērtēt pēc viņu vecāku statusa, bet uh, ir jāpēta visas grupas. Ņemot vērā taupības politikas sekas, Eiropā, protams, situācija ir kļuvusi vēl smagāka. Uh, Blinkevičūtes kundze, mūsu ēnu referente, ir pateicīga Zuberas kundzei. Un S un D politiskā grupa jau ir runājusi par tā saukto bērnu garantijas ieviešanu, pateicoties kurai varētu arī ieviest pasākums līdzīgi kā pateicoties jauniešu garantiju schēmai, lai aktīvāk cīnītos pret nabadzību Eiropā. Blinkevičs kundze piekrīt referentē, ka ir jābūt tādam uh, uz likumdošanu balstītam mehānismam, lai cīnītos pret bērnu nabadzību, un ir jāņem vērā arī 2013. gada ieteikums, proti eh, pārraut eh, nabadzības apburto loku mm, garantijas bērniem. Es domāju, šis ieteikums eh, rada labu fundamentu arī mūsu turpmākajam darbam. Blinkevičūtas kundze vēlētos arī runāt par sliktu uzturu, jo arī nepareiza uztura sekas ļoti nelabvēlīgi var ietekmēt bērnu turpmāko dzīves gājumu. Mūsu ēnu referente vēlas, lai vairāk uzmanības būtu pievērsts arī izglītībai cīņā pret bērnu nabadzību, ir jābūt uh, vienlīdzīgai pieejai, uh, lai visi bērni varētu iet skolā. Uh, Bērni no nabadzīgākām sabiedrības grupām bieži vien, diemžēl, tiek atstumti, bet viņiem arī ir jābūt iespējām mācīties. Ir uh, dažās dalību valstīs patiešām iepriecinoši piemēri. Un ir vecāki, kam nepieciešams vairāk atbalsta. Uh, Tās ir tikai dažas no atziņām, ko piedāvā Blinkevičots kundze. Viņa, protams, arī turpmāk sadarbosies ar referentu un ir ļoti jauka, ka mums ir kopīgas domas, kopīgi mērķi, ko varam, ie, kam varam ļaut ieplūst uh, šajā ziņojumā. Jums jādomā par tādu labu ģimeņu politiku Sitānskas kundze. Paldies! Gribēju pateikties referentei, <laughs> šis ir ļoti aktuāls jautājums, tas man ir uh, sirdī tūs, uh, un jautājumu izskatīšanai jāatvēl pietiekam daudz laika un enerģijas šeit ir daudz labu atziņu. Es gribētu runāt par sociālo preventīvo politiku 8. pantā. Tā patiešām ir milzīga problēma, ņemot vērā taupības politiku. Dažreiz arī bērni tiek izņemti no ģimenēm, ielikti iestādēs, viņiem ir jādodas uz palīgu skolām, jo viņi nāk eh, no tādiem mazāk izdevīgiem apstākļiem, un tad arī viņi uh, iet īpašās skolās, internātos, un tas nelabvēlīgi ietekmē viņu turpmāko dzīvi. Ziņojumā ziņojumā nav tik daudz runāts par līdzvērtīgām um, izglītības iespējām arī bērniem, kas nāk no tādiem nelabvēlīgākiem apstākļiem. Nu, romu bērni kaut vai. Tā ir viena no galvenajām minoritāšu grupām Eiropā. Viņi cīnās ar nabadzību. Un izglītības sistēmai jābūt iekļaujošai nešķirējot bērns pēc viņa sociālā status. Jādomā arī par bērniem invalīdiem. Es gribētu, lai tam referenti arī pievērst vairāk uzmanības, tādēļ esmu par to runājis savos grozīmos. Mēs šodien diskutējam pirmo reizi, bet gribētu, lai tāpat būtu pievērsta uzmanība arī pēc stundu aktivitātēm skolā. Dažreiz skolas eh, brīvdienu laikā eh, bērniem nav iespēju doties ekskursijās vai izglītoties, jo viņu vecākiem vienkārši nav naudiņas tādām ārpusskolas aktivitātēm. Nu, varbūt varētu arī šāds ārpusskolas aktivitātes piedāvāt bērniem brīvlaikā. Mēs varētu šeit iesaistīt NVO uh, eh, un vietējā reģionālā līmenī domāt par šādiem projektiem vēl vajadzētu domāt arī par labu e, pārtiku, par veselīgu pārtiku. Diemžēl Slovākijā joprojām daudz bērnu uz skolu ierodas izbadējušies. Ja viņi skolā nevar paēst silts pusdienas, varbūt viņi tā arī dzīvo visu laiku neēdot silts pusdienas. Varbūt jādomā par tādām um, palīdzības, labdarības virtuvēm šiem bērniem. Jāpalielina arī bezdarbnieku pabalsti. Nu jā, bērna vecāks saņems vairāk naudas, bet nevienmēr tas būs labs risinājums, jo tā vietā, jo bērniem ir, nu, vecākiem jākalpo bērniem par tādu paraugu, lai bērni arī gribētu iekārtoties darbā, nevis sēdēt visu mūžu uz pabalstu, ir jārada vairāk darba vietu, jārada, jārada uzņēmē darbībai, nodarbinātībai labvēlīgāka vide nevis tikai jāpaukstina bezdarbnieku pabalsti. Nu, tas ir tas, ko es vēlējos teikt. Es ceru, ka gal galā ziņojums būs ļoti, ļoti labs un pārdomāts un gribēju pateikties referentei. Nu, Alda grupas nav neviena jautā priekšsēdētāja, zaļo arī nav. FDD. Ginskundz. Grāse, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos kolēģei arī ēnu referentiem par lielisko iniciatīvu ziņojumu. Mēs varam piekrist ļoti daudziem aspektiem šeit tekstā, un mums tiešām šis jautājums ir aktuāls. Vienīgais veids, kā cīnīties pret sociālo uh, izslēgšanu un nabadzību ir jāatbalsta ienākumi. Tikai garantējot minimālo ienākumu, ģimenes varēs rūpēties par saviem bērniem, nodrošināt viņiem pārtiku, izglītību, labu veselību. Uzskaitu, ka jā, ir jānosoda taupības politikas, kas nabadzībā ir iemetušas uh, ļoti daudzas ģimenes, un uzskatu, ka šajā kontekstā arī Eh, vajadzētu nosodīt dominējošo neoliberālismu. Kā minēts ANO bērnu tiesībās, visiem bērniem jāgarantē tiesības iegūt izglītību, veselības aprūpi, mājok, dzīvot mājoklī, uh, arī līdzsvarotu pārtiku un iespēju augt ģimenē. Šādas tiesības var tikt īstenotas tikai ar nepieciešamajām investīcijām gan no Eiropas Savienības puses, gan no dalību valstīm, izglītībā, veselības aprūpas nozarē. Pateicos referentē par šo darbu. Brīnišķīgs uh, pamats turpmākam darbam. Paldies! Oh, thank you. Uh... Paldies and that means that uh, uh the timetable is considered today. Uh, šo ziņojumu 20. maijā jābūt iesniegtiem visiem grozījumiem, ko apspriedīsim 15. un 16. jūnijā. Un 15. un 16. jūlijā pieņemsim. Pēdējais darba kārtības punkts Jā. Man būs jāskrien prom pēc desmit minūtēm, jo jāpaspēj uz lidostu. Es domāju, ka mums vismaz kaut kādā veidā jādomā par 2016. gada budžetu un uh, mandātu trilogam. Uh, mēs uh, runāsim par atzinumu, ko ir sagatavojusi Dērdra Klūne Lope Fontaņē kundze tagad eh, dažos vārdos pastāstīs par būtiskāko viņa eh, Klūmas kundzes vietā tagad uzstāsies. Bet es lūgtu jūs runāt pietiekami īsi. Nevajadzētu varbūt izplūst pārāk garās runās, lūdzu. Efektīvi. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tik tiešām Klūns kundze nevarēja ierasties uz šo sanāksmi, jo eh, viņai bija jādodas uz īriju, un es nolasīšu to, ko viņa vēlējās jums pateikt šeit um, nodarbinātības komitejā. Lai arī budžeta eh, ziņojums ir ļoti sarežģīts, ir svarīgi, lai mēs sagatavotu skaidru nostāju. Šajā kontekstā es nolēmu uzstāt uz darba vietu radīšanu cīņu pret bezdarbu jauniešu vidū. Uh, jauniešu bezdarbs nav jauns fenomens Eiropā. 95. gadā 21% un uh, kopš tā laika tas nav samazinājies par mazāk par 15%. Un tā ir problēma, kas skar visu Eiropu. Nesenie dati liecina par to, ka uh, bezdarbs jauniešu um, vidū ir 22,5%, dažās valstīs ir pat 50%, kas ir nepieņemami. Ir svarīgi, lai finanses atbalsts tiktu piešķirts um, programmām, kas ļauj radīt darba vietas. Uh, jo īpaši cilvēkiem, eh, kas eh, cieš no eh, īpašām grūtībām darba tirgu. Ir nepieciešams piestrādāt pie profesionālas kvalifikācijas un pārkvalificēšanās izšķirīgās nozarēs, kurām ir potenciāls radīt jaunas darba vietas, kā piemēram zaļā ekonomika un ētiska ekonomika. Uh, ļoti liels skaits Eiropas uzņēmumu ir mazie un vidēji uzņēmumi. Tie pārstāv divas trešdaļas darba vietu privāta sektorā un uh, rada milzīgu pievienoto vērtību Eiropas Savienībā. Viena no galvenajām problēmām šo mazo un vidēju uzņēmumu attīstībā ir piekļuva finansējumam. Šajā kontekstā es piedāvāju palielināt uh, mikrofinansējumu iespējas Es pateicos komisijai par iespēju uzsvērt savas prioritātes. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka um, izteicāties tik īsi. Vai ir kāds no ēnu referentiem, kas vēlētos ko teikt? Geriks kungs un tad Javlovs kundze. Runājot par 2016. gada budžetu, es vēlētos Ulriks Trebēsies vārdā izteikties. 2016. gada budžets ir milzīgs problēmas, jo šobrīd Eiropas Savienība piešķir milzīgus līdzekļus, lai nomaksātu nesamaksātos parādus, un šie parādi noteikti palielināsies un tie ir nelikumīgi un tie ir nekavējoties jāatmaksā. Eiropas Savienībai nav tiesību ieslīgt šādos parādos. Um, Referenti pieprasa vairāk līdzekļu un vairāk projektu, bet nav nekādu iespēju uh, samazināt, jeb ietaupīt līdzekļus. Tikai vienreiz trešajā punktā ir pieprasīt lielāku efektivitāti. Tā mēs nevaram turpināt. Eiropas Savienība nevar turpināt uh, izaugt un uh, palielinātu projektu skaitu, kurus nav iespējams finansēt, ir nepieciešams šo nekontrolēto um, izņā, izdevumu pieaugumu samazināt, jo ik viens eiro, kas tiek izdots, nāk no nodokļu maksātāju kabatām un samazina viņu maksātspēju vai nu šobrīd vai nākotnē. Kas tad būtu jās, jādara? Labs izējas punkts būtu analizēt konsekventi tās, uh, tos cēloņus, kas ir noveduši pie šīs krīzes, un tā vispirms ir uh, eiro um, tātad krīze tru, sliktā konkurētspēja daudzās dalībvalstīs noved pie tā, ka ļoti daudz bezdarbnieku uh, ir arī jauniešu vidū. Daudzā, ar daudzām Eiropas Savienības programmām šo fundamentālo programmu vajadzētu risināt, bet, diemžēl, tas neizdodas. Lielākā daļa līdzekļu tiek piešķirta jauniešu nodarbinātības iniciatīvai 2013. un 2014. gadā, un šobrīd nav līdzekļu turpmākajiem gadiem, bet krīze iet plašumā, un Eiropas parlamentam būtu nopietni jā jāpārdomā, vai tik tiešām e, visa Eiropas Savienība ar savām e, sistēmām e, ir jāsasaist tik cieši ar šo valūtas sistēmu. Mums ir konsekventi jāievēro subsidiaritātes princips. Nodarbinātības tirgus programmas ilgtermiņa bezdarbniekiem varētu organizēt arī dalībvalstis, uh, jo vajadzības dalībvalstīs ir atšķirīgas. Tas pats sakāms arī par eh, profesionālās izglītības programmām un pārkvalificēšanu, kas, protams, ir ļoti svarīgs konkurētspējas parametrs vai arī cits sociālais standārts. Mēs esam gatavi eh, šādu iniciatīvu finansējumu, kas paredzēts eh, labās prakses piemēru apmaiņai. Mēs esam gatavi to atbalstīt, bet mums nevajadzētu ieslīgt uh, tajās kompetencēs, kas ir dalībvalstu kompetencijām, kas ir jāorganizē dalībvalstīm. Dalībvalstīm, kas šobrīd nerīkojas, uh, kas šobrīd netiek galā pašas, viņām ir jāpalīdz. Bet tās nedrīkst paļauties uz to, ka Eiropas Savienība pārņems uh, darbu no viņām un ka Eiropas Savienība samaksās par šiem Mm, projektiem. Tātad tas ir, eh, kā jau es teicu, kolēģis viedoklis, es to tikai nolasīju. Paldies, Ģevalos eh, kundze. Liels paldies, es vēlētos uzstāties savas kolēģis Renāts Vēbers eh, vārdā, kas nevarēja ierasties uz šo uh, diskusiju. Mūsu ēnu referente priecājas par to, ka grupas prioritātes ir ierakstīts priekšlikumā, un jo īpaši tas, uh, ka ir svarīgi veicināt mazo un vidēju uzņēmumu darbību, ka ir jāuzlabo uh, drošība darba vietā, ka ir jānostiprina mikrofinansējuma iespējas, ka ir nepieciešams nodrošināt apmācību īpašo, īpašās nozarēs, kur trūks darba roku un kur ir milzīgs potenciāls radīt jaunas darba vietas, bet Renāt vēlētos arī uzsvērt dažus aspektus, iesniedzot vairākus grozījumus, kā piemēram, uh, nepieciešamība panākt pietiekam daudz finansējumu jauniešu nodarbinātības iniciatīvai, bet arī palielināt pārfinansēšanu šim projektam. Otrs punkts uh, - cienīgs darbs. To var interpretēt ļoti dažādi, jo nav juridiskas definīcijas tam, ko nozīmē šāds darbs. Mēs vēlētos to aizstāt ar ilgspējīgu darbu. Kad ir runa par svarīgiem sektoriem, kas ir uzskaitīti desmitajā punktā, mēs vēlētos um, to papildināt arī ar aprītas ekonomiku, Aprits ekonomika var um, veicināt miljoniem darba vietu radīšanu Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, mēs vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir nodrošināt uh, vidusposmu pārskatu Eiropa 2020 iniciatīvai kopā ar komisiju, lai nodrošinātu, ka Eiropa 2020 uh, palīdz cīnīties pret nabadzību un sociālās atstumtības uh, aspektiem. Lielas paldies uh, referentiem un ārreferentiem. Lielas paldies. Lielas paldies visiem, kas izteicās ļoti īsi. Ja, ja kāds tik tiešām kaut ko vēl, vēlas piebilst. Pirīnska kungs. Pavisam īsi. Es mēģināšu izteikties vēl īsāk. Vispirms, mēs uzskatām, ka Šis dokumenta projekts ir lielisks pamats turpmākam darbam. Otrakārt, mēs uzskatām, ka nodarbinātība un uh, uh, sociālās uh, politikas aspekti ir svarīgi un tie ir uzskaitīti šajā ziņojumā. Es tos neuzskaitīšu vēlreiz. Es drīzāk uzskaitīšu to, ko mēs vēl neesam atraduši šajā ziņojumā un ko mēs vēlētos te redzēt. Mums ir nepieciešams paredzēt līdzekļus, lai sasniegtu 2020. gada mērķus finanšu palīdzību pētniecībai un inovācijai, kā arī darba vietu radīšanai. Tas viss ir jānodrošina. Mums ir jāuzsver tas, cik svarīgs Eiropas sociālais fonds un jāpieprasa pietiekam daudz līdzekļu piešķiršanu līdz 2000, 2016. gadam, finanšu instrumentu uh, potenciāls vēl būtu jāpaplašina, un kopumā mums vajadzētu uzsvērt, ka ir nepieciešama pienācīga pasākuma, lai cīnītos pret uh, nesamaksātiem rēķiniem. Paldies! Liels paldies visiem par solidaritāti, saka priekšsēdētāji. Grozījums uh, par šo atzinumu projektu varēs iesniegt līdz 13. maijam 2012. Balsošana komitejā notiks 16. jūnijā un balsošana budžeta komitejā par ziņojumu notiks 22. un 23. jūnijā. Plenārsēdē balsosim jūlijā. Tas nozīmē, ka esam izskatījuši visus darba kārtības punktus. Nākamā sanāksme notiks 28. maijā. Un cerams, ka mums būs uh, daudz laika, lai apspriestu svarīgus jautājumus 28. datumā. Liels paldies šodien visiem par darbu un jauku ceļmājumu!